un mēs esam izmantojuši no tā uh, 70 5%. Tātad šīs ir tās darbības programmas, kas ir vērstas pret e, eh, kriminālu darbības vai terorismu apkarošanu. Lielas paldies, saka, e, parajā kundzei, saka priekšstādātāji, paldies par atbildēm visiem jautājumiem. Un tā nu mēs eh, pārējām pie kopīgām debatēm par Frontexu. Tas ir 4., 5. un 6. darba kārtības jautājums, un mēs nolēmām neapspriest 7. darba kārtības jautājumu līdz brīdim, kad mēs no padomas un komisijas saņemsim papildu informāciju. Vispirms es gribētu aicināt Frontex izpildirektoru Laitinena kungu, kurš mums pastāstīs par šīs aģentūras 2010. gada darba, uh, darba prioritātiem. Būs satilkungam vārds? Jā, es šeit ir runa par 2010. gada darba programmu. Neštoties to, es tomēr gribētu, lai Laitinene kungs mums pastāstītu mazliet par darbību 2009. gadā, jo mēs ļoti gribētu zināt, ko pēdējā gada laikā paveica šī aģentūra ne tikai, ko tā plāno paveikt nākošajā gadā. Un man jāsaka, ka līdz šim mums vēl nebija darba kārtības projekta, un mēs gribētu lūgt, lai turpmāk tie nonāktu mūsu rīcībā pirms sanāksmes. Liels paldies, Pucetilkungs! Es varu pilnībā piekrist tam, ko jūs teicāt pašās beigās, un tas jātiecina uz pilnīgi visu informāciju, ko mēs saņemam. Laitinēna kungs, laipni lūdzam mūsu komitejā, un tagad jums ir iespēja izteikties par pieteikto tēmu un arī par to, ko lūdzu būs atilikungs. Thank you very much, uh, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Un sirsnīgi sveicu Libi komitejas deputātus un paldies, protams, arī visiem pārējiem, kas ir atnākuši un to labāko desmitajā gadā. Esmu ļoti pateicīgs, ka man ir iespēja būt klāt un pastāstīt par 2010. gada programmu. Pastāstīt par šo programmu šai komitejai. Viens no iemesliem, kāpēc es nebiju iesniedzis dokumentu un laicīgi, tas ir tādēļ, ka pārvaldes komiteja vēl nebija pieņēmusi šo dokumentu, nebija apstiprinājusi to. Apstiprināšana notiks 2. februārī, un šajā gadījumā ir gan procedūras jautājumi, gan arī budžeta aspekti. Jo 2010. programma izpildes komiteja vēl netika pieņemta. Un būs zināmi grozījumi, un tas ir saistīts tieši ar šo laika grafiku un dokumentiem. Es jums sadalīju savu prezentāciju 12 punktos. Mēģinās runāt ļoti, mēģināšu runāt ļoti lakoniski. Un runāšu it īpaši par šiem jautājumiem, par tiem jautājumiem, kas būs jums interesanti. Vienā no prezentācijas daļām es runāšu arī par 2009. gada rezultātiem. Es ļoti ceru, ka būs Tilikungs uzmanīgi klausīsies un viņiem būs interesanti uzzināt, kas ir izdarīts 2009. gadā bet uh, vēlāk būs arī pārskats par 2009. gadu oficiāls pārskats. Par 2010. gadu teikšu, ka šīs gads Frontexam būs ļoti interesants. Šobrīd tiek risināti vairāki aspekti, sākot ar Lisabonas līgumu, ar Stokholmas programmu un arī Frontex regula. Šī regula tiek grozīta šobrīd pēc komisijas iniciatīvas Un tas arī ir viens no izaicinājumiem, kas ir jārisina Eiropas parlamentam, jo jūs arī piedalīsieties regulas grozīšanā. Būs arī daudzi citi izaicinājumi, kas radušies nesen un kas radīja jaunas problēmas un jautājumus, kas ir jāizskat Frontexam. Nu, pastāstīšu vispirms par Frontexa vispārīgiem mērķiem. Vispirms tā ir informēšana. Mēs vēlamies daudz labāk kvalitatīvāk sniegt informāciju. Tad ir rēģēšana, mums ir jānodrošina savstarpēja izmantošana, un, protams, atbilstoši ir jārīkojas. Tie ir mūsu būtiskākie stūrakmeņi. Runājot par Frontex vērtībām, tad, protams, cilvēciskums, atklāta komunikācija, profesionalitāte un uzticamība. Bars ir iekļautas gan mūsu stratēģijā, gan arī plānā, gan arī rīcībā. Pastāstīšu mazliet par situācijām pie ārējām robežām. Diemžēl man nebija iespējams 2009. gadu attēlot visā precizitā, precīzā veidā, bet uh, situācija, jo nav vēl pieejami dati, bet es jums varu sniegt informāciju par uh, pirmo, otro un trešo astotā gada ceturksni. Kopumā nelegāla robeža šķērsošana kopumā ir, bija kādi 165 tūkstoši gadījumu, un šeit mēs varam pamanīt diezgan ievērojumu samazinājumu, ja salīdzinām šo skaitli ar 2008. gada salīdzināmo periodu - mīnus 22%. Ja mēs paskatāmies, kur notiek šāda šķēr, šķērsošana, tad ir tiešām jāatcerās, ka katrs otrais nelegālās robežu šķērsošanas gadījums notiek pie uh, sauszemes robežām. Un tad 24% ir jūras robeža un gaisa robeža 26%. Bet vēlreiz atkārtošu, ka uh, katrs otrais gadījums, kad ir nelegāla šķērsošana vai arī ir atteikts šķērsot robežu, šī gadījuma notiek pie sauszemes robežām. Runāsim tagad konkrēti, kādā veidā esam uh, precīzāk aprēķinājuši, cik daudz ir uh, nelegāli izturējušies, uzturējušās personas, un šajā gadījumā ir uh, diezgan nopietnas samazinājums falsificētie dokumenti pāri pa 9000, šis skaitlis nav pietiekams, jo mēs skaidri zinām, ka falsificēto dokumentu izmantošana ir viens no visierastākajiem veidiem, kā nelegālie migranti tiek Eiropas Savienības teritorijā, bet viena laba lieta ir tāda, ka vairāk par 15%, par 15% palielinājies to aizturēto personu skaits, kas palīdz nelegāliem migrantiem tikt Eiropas Savienības teritorijā. Uh, vēl viens skaitlis ir plus 15% patvērumu meklētāju uh, skaits palielinājies, bet vēlos teikt, ka šobrīd patvērumu meklēšanas process vēl nav šeit iekļauts, bet drīzāk viss process, bet mēs šeit runājam par tiem gadījumiem, ka cilvēki izliekas par patvērumu meklētājiem, bet reāli viņiem nav šādu tiesību. Paskatāmies tagad geogrāfiski, kāds ir sadalījums. Šeit ir apļi, kur apļi ir zaļi, tur ir viss ir ļoti labi. Savukārt, ja krāsa ir oranža, tad varam teikt, ka nekas nav mainījies. Un ja krāsa ir sarkana, tad varam teikt, ka tur nekā laba nav. Paskatāmies uz Kanārijas salām. Tur ir ļoti nopietnas samazinājums. Arī iesalīdzinām 2009. un 2008. gadu. Tātad 2009. gadā skaitļi būs mazāka par 3000, un, ja mēs atceramies, pirms pāris gadiem bija vairāk nekā 30 tūkstoši. Tas nozīmē, ka, jā, mēs salīdzinām situāciju pirms pāris gadiem, tad tagad ir tikai 10%. Itālija, Malta, ja pavisam tieši runāsim, pēc maija šis ceļš ir bloķēts, un tur ir tikai individuāli gadījumi, un mēs ļoti rūpīgi sekojam tam, kas tur notiek, un kā mēs varam situāciju izsināt. Būtiskākais no aspektiem ir divpusējie līgumi starp Uh, starp Itāliju un Lībiju, un tas tiešām uzlaboja situāciju. Un tas savukārt nozīmē, ka nākamgad mēs pastiprināti strādāsim pie jūras robežas starp Grieķiju un Turciju. Tas ir viens no Eiropas Savienības izaicinājumiem attiecībā uz nelegālo migrāciju. Un tur situācija ir attīstījusies, var teikt, mazliet pozitīvi, taču, ja mēs paskatāmies uz situāciju kopumā, uz to, cik tā ir nopietna, tas tiešām prasa risināt pēc iespējas ātrāk. Ja mēs salīdzinātu Kanārijas salas un centrālā uh, vidusjūras daļu un austrumu robežu starp Grieķiju un Turciju, tad tur nav nekādas struktūrālas sadarbības ar trešajām valstīm, kas ir iesaistītas šajos procesos. Un tas ir viens no mūsu izaicinājumiem. Mums ir nepieciešams risināt sarunas un atbilstoši noslēgt nolīgumu ar Turciju. Un šobrīd darbs pie šāda nolīguma notiek ļoti rēt un strateģiski. Tagad runāsim par uh, sauszemes robežu austrumdaļā no Centrāla Āzijas uh, caur Krieviju, Moldovu, Ukrainu uz Centrāla Eiropas valstīm šī plūsma ir diezgan ievērojama. Es nepieminēju iepriekšējā slaidā, bet visticamāk jūs zināsiet, ka šeit tendences attiecībā uz Grieķijas un Albānijas sauzemes robežu un arī sauzemes robežu starp Turciju un Grieķiju, ka arī šajos gadījumos migrantu plūsmas ir diezgan liels. Bet šeit mēs paskatāmies uz situāciju pie austrumi robežām un kāds spiediens tiek izdarīts uz Eiropas Savienības dalību valstīm. Mēs varam tagad runāt par dažiem atsevišķiem, dažām atsevišķām situācijām, uh, gan pie austrumi robežām, gan arī Balkānu robežām. Un šeit, ja mēs runājam par Afganistānas pilsoņiem, uh, tad viņi ir šeit būtiskākie robežas nelegāli šķērsotāji. Un šeit mums ir nepieciešams šo jautājumu risināt. Mums ārkārtīgi svarīgi noteikt nelegālo migrantu valstu piedarību. Jo šobrīd mums nav īsti pārliecības, ka tā statistika un informācija, ko esam ievākuši, ir precīzi. Nu, piemēram, mēs runājam par robežu starp Turciju un Grieķiju. Mazāk nekā 10% no uh, nelegāliem migrantiem e, tiešām viņiem ir tāda valsts piedarība, ko viņi paši paziņo. Tāpēc arī šī lieta ir ļoti nopietna, mums ir jāmeklē risinājums, tā lai mums būtu precīza informācija par to, no kurienes nāk šie cilvēki. Un tagad atgriežamies pie vispārīgiem aspektiem, kas ir saistīti ar 9. gada rezultātiem. Varam teikt, ka tagad mums ir daudz skaidrāks priekšstats par to, kas notiek pie ārējām robežām kur ir izaicinājumi, kur ir neskaidrības. Un visi šie aspekti, protams, ir jāricina, jāsaprot, jāsaprot, kādā veidā kriminālas organizācijas darbojas, kādā veidā darbojas nelegālai migranti. Un varam teikt, ka šajā izpratnē esam pavirzījušies uz priekšu. Viens no būtiskākajiem indikatoriem ir tas, ka esam vairāk tagad varējuši noķert tos cilvēkus, kas palīdz nelegāliem migrantiem. Un šeit kopā ar dalību valstu, dalību valstu robežu kontrolas organizācijām mēs varam noteikt un neutralizēt uh, tās organizācijas, kas palīdz nelegāliem migrantiem. Runājot par ietekmi uz darbību, šeit varam teikt tiešām, ka uh, rezultāti ir kļuvuši labāki un atdevi uz investīcijām arī ir kļuvusi daudz labāka. Nu, mēs zinām, ka robežu kontrole nav būtiskākais aspekts mūsu rezultātos, bet, piemēram, ja mēs paskatāmies uz Kanārijas salām, uz situāciju Itālijas pie Itālijas piekrastes, tad tiešām tur robežu kontrole ir bijusi ārkārtīgi svarīga loma tajā, ka ir panākti labi rezultāti. Tas ir tāds vispārīgs secinājums attiecībos 2009. gada rezultātiem. Un būs arī, protams, gada pārskats un darba pārskats, un šie pārskati par 2009. gadu tiks pabeigti pavisam drīz. Un, protams, 2010. gadā mēs vēlamies ar vienu uzlabot savu izpratni par situāciju un saprast, kādā veidā notiek šādas darbības, kādas ir plūsmas, un, protams, izmantosim arī dalību valstu tehnisko palīdzību, un es par to arī runāšu turpmāk. Un, kā jau teicu, viens no būtiskākajiem aspektiem, ka mums nav precīzi informācijas par migrantu valsts piedarību, un mums ir nepieciešama šī informācija. Jo, ja mēs nezinām, no kurienes ir šie cilvēki, tad ir ārkārtīgi grūti rast atbilstījumus. Mēs vēlamies turpināt harmonizēt mūsu rīcību un panākt to, lai šeit būtu sastarpēja izmantojamība un, protams, uzlabot arī sadarbību ar trešajām valstīm. Par trešajām valstīm es vēl runāšu manas prezentācijas turpmākais daļās. Un tagad pastāstīšu par to, cik intensīvi mēs darbojamies Un šeit esmu ļoti ap, apmierināts ar mūsu rezultātiem. Varam salīdzināt mūsu darbību sākot ar 2006. gadu. Pagājuši gadu varbūt bija mazliet pieticīgi, kad plānojam aktivitāšu pieaugumu, bet tagad beidzot varam teikt, ka ir palielinājusi par 73% attiecībā uz darba dienām. Un savukārt starp 2009 un 10. gadu šeit ir ieplānots atkal palielinājums, un visticamāk būs arī vēl lielāks palielinājums, bet šobrīd ir ieplānots intensitātes kāpums par 24-25%. Tas nozīmē, ka mums būs un ir visi nepieciešami resursi, lai darbotos vēl aktīvāk. Protams, ja vien dalība valsts arī attīstīs savas jaudas. Apmācība. Tas ir viens no ārkārtīgi svarīgiem aspektiem, un šeit es vēlos parādīt šos skaitļus, lai jūs paskatītos, cik daudz dienu tika pavadīts apmācībā. Frontex sniedz dažni dažādus kursus un apmācības veidus. Un šeit ir diezgan liels palielinājums. Un Tas ir arī mūsu, mūsu virziens 2010. gadā. Un tagad pastāstīšu par tehnisko aprīkojumu, kas mums ir pieejams. Tā saucamais krāte, pool of technical equipment. Un tagad mēs vairs nelietojam vārdu instrumentu kaste, bet drīzāk runāsim par tādu tehnisko rezervi. Šeit um, mēs varam paskatīties uz to aprīkojumu, uz tiem tehniskiem līdzekļiem, kas uh, ir dalību valstu rīcībā, bet vajadzības gadījumā Frontexam ir iespēja izmantot šos tehniskos līdzekļus. Uh, dalību valstis pēc savas iniciatīvas sniedza mums šādu iespēju, dalību valstīm nav nekāda pienākuma to darīt, un, protams, mums ir jāpamato jebkāda veida aprīkojuma vai tehnisko līdzekļu izmantošana. Kas šeit ir viens no būtiskākajiem aspektiem? Šeit ir jāatcerās, ka ir kādi 60% no, no Frontex izdevumiem nonāk dalībvalstīs, lai sektu. Tātad tajās mēs reāli šo summu atdodam tām dalībvalstīm, kur notiek kaut kāda pasākumi. Un, manuprāt, ir nepieciešams, lai viss Eiropas Savienības saņemtu izmaksu kompensāciju. Jo mēs zinām, ka izdevumi visām valstīm ir diezgan lieli, lieli un, protams, tām valstīm, kur notiek kāda pasākuma, šie izdevumi ir lielāki, bet ir jāatceras, ka ir šāda situācija. Tad, kad mēs domājam par Frontexa aktīvu pārvaldību arī nākotnē. Šeit, ja mēs runājam par robežu rīcības komandām, tās atsumiem Reddit, šeit nav nekāda liela izmaiņa. Padoms un parlamenta regulā 2007. gadā ir viss aprakstīts, un šeit mēs varam ņemt vērā šo situāciju šeit Rabit komanda ir saņēmusi apmācību tā, lai viņi tiešām būtu kājas gatavībā, lai vedības gadījumā viņi varētu sākt darboties momentā. 2007. gadā mēs bijām nolēmuši, ka katru gadu ir jāveic divi apmācības uzdevumi. 2007., 8., 9. gadā tā tas arī notika, un 10. gada arī būs divi pasākumi. Jo ir nepieciešams pārbaudīt, vai uh, dalību valsts ir gatavas vai ir iespējams sākt izmantot šīs komandas. Pastāstīšu tagad par jūras robežu. Paskatīsimies, kā izskatīsies 2010. gadā. Mums šeit ir uh, pastāvīga struktūra, mums ir patruļas, un šeit dalību valstis arī piedalās ar savām ar saviem ikdienu, saviem pasākumiem, kas viņiem parasti ir normāli iekļaut darba programmā. Šeit arī ir tādi atļie, kur var paskatīties, kas reāli notiek. Kanārijas salās mēs arī darbosimies un arī citās jomās vidusjūras reģionā. Kanārijas salās no aprīļa līdz decembrim būs pasākums, bet atceramies, ka Hera pagājušajā gadā tika pagarināta līdz 2010. gada aprīlim par centrālo vidus jūras daļu. Šeit ir Hronos, tas ir operācijas nosaukums, un tas bija viens no būtiskākajiem pasākumiem, kas būs no aprīļa līdz oktobrim, un tad saskaņā ar riska analīzi tieši šajā sezonā arī parasti notiek visvairāk nelegālo šķērsoju mēģinājumu. Viens no būtiskākajiem momentiem ir tas, ka mēs šeit esam iekļāvuši arī atgriešanās palīdzību. Vispirms ir identifikācijas posms, un pēc tam mēs plānojam sekot visam, kas notiek. Tā, lai būtu pietiekami daudz ekspertu, kas uh, atbilstoši intervētu un palīdzētu turpmāk nelegaliem migrantiem. Par Turcijas, Grieķijas robežu arī šeit ir nepieciešams palielināt aktivitāti, un šobrīd tā ir viena no būtiskākajām, no bīstamākajām robežām, un salīdzinot ar 2009. gadu mēs vēlamies palielināt operatīvo jaudu. 2010. gadā mums ir paredzēti vairāki pasākumi. Par resursiem. Lūdzu, neesiet pārsteigti. Mēs šeit plānojam samazināt par kādiem 10 miljoniem eiro, tātad 20, mīnus 26%. Bet neuztraucieties, mēs eh, šo daž, eh, dažādo četru apsvērumu dēļ varam eh, veiksmīgi veikt savu darbību. Pirmkārt, mūsu dati ir kļuvuši uh, precīzāki, un mēs varam arī līdz ar to konkrētāk, pareizāk sadalīt eh, mūsu līdzekļus. Bez tam mēs varam spējīgi labāk eh, plānot šīs operācijas attiecībā arī uz apmācību. Tātad mēs zinām, kā to darīt efektīvākā veidā un uh, arī ietaupīt līdzekļus. Un uh, Kā jau es sacīju, um, ilgu laiku mēs strādājām pie, pie jautājumiem, kas tagad ir atrisinājušies. Nu, tā būtībā mēs nākotnē varēsim darboties ar mazākiem līdzekļiem. Nu, un tad uh, operācijas uz sauzemes robežām. Mums ir, uh, mēs esam secinājuši, kuras ir tās vietas, kuras visvairāk izmanto uh, nelegāli imigranti. Un tad tur mums ir pastāvīgie uh, uzraugi, uh, te ir tās uh, arī programmu nosaukumi redzami. Mums ir arī apvienotā operācija Mars, kas ir sava ziņa, savā ziņā rezerve, uh, kuru mēs varam izmantot uh, tādos uh, apvidos, par kuriem mēs līdz šim nezinājām. Mēs varam tādu nosūtīt šo, šo Uh, vienību uz citrieni. Jupiters, Poseidons, tās arī ir pamatvienības. Nu, un uh, gaisa robeža operācijas, mums ir pastāvīgās operācijas. Tur ir uh, trīs pamata koncepcijas, kuras mēs izmantojam. Vispirms tātad mēs pamatojamies uz pašreizējām migrantu plūsmām un tad mēs arī pamatojamies uz konkrētajām, uz ceļiem, ne tikai uz to vietu, pa kuru ienāk um, imigranti. Un tātad te mēs arī raugāmies, kādi ir šie uh, gaisa ceļi. Un arī šeit mums ir rezerve, kur vien ir nepieciešams izmantot vairāk ekspertu, mēs tos varam nosūtīt. Un arī dažās uh, lidostās mums ir pamatvienība, kas tur visu laiku ir. Un runājot par uh, um, sauzemes un gaisa operācijām, tad eh, paraug, paraugoties uz, eh, uz eh, izmantojumu, tad ir savu veidu tāda mm, pamat ne, nemainīgi, nemainīgas vērtības. Nu, tā tad mūsu pamat mērķi nākošajam gadam ir, mēs gribam palielināt palīdzības apjomu nosūtot apkā, atpakaļ imigrantus, un mēs turpmāk uh, vairāk finansēsim apvienotās eh, atpakaļ nosūtīšanas eh, operācijas. Mēs arī gribam eh, turpmāk ļoti aktīvi palīdzēt dalību valstīm, un mēs izmantosim Frontex lidaparātus, nosūtot tos vajadzīgajā virzienā. Un mēs arī palielināsim uh, uh, kopīgu uh, mērķu izvirzīšanu un uh, pareizu operācijas izpratni, tā lai mēs varētu aktīvāk arī iesaistīt dalībvalstis. Nu, runājot par resursu piešķiršanu, atpakaļ nosūtīšanas operācijām, te jūs redzat ievērojumu pieaugumu salīdzinot ar iepriekšējo gadu. un tas izriet no, no mūsu lēmumiem. Es tādu mēģināšu arī tos turpmāk īstenot. Nu, par uh, apmācību mēs uh, tad, jau esam runājuši, un tad par resursu piešķiršanu apmācībai, nu, tātad 2010. gadā tas līmenis būs vienīgs, un runājot par personāla spējām, mēs mēģināsim to uzlabot par 19%, tātad 2010. gadā Mums būs apmēram 300 specializēto perso personālu, speciāli apmācītā personāla. Runājot par finansēm, 2009. gada budžets salīdzinot ar 2000, tā, 2010. gada budžetu mums eh, būs par 1% mazāk budžets 2010. gadā. Un mēs piešķirsim eh, tikai vienu trešdaļu no Uh, visiem līdzekļiem administratīvajām vajadzībām. Un te jūs redzat uh, uh, procentuāli, cik katrai operācijai tiek piešķirts uh, pro, no budžeta. Un te jūs redzat īpašos uh, Frontex uh, novirzienus, tātad filiāli savā ziņā. Tad mums te ir būs priekšizpēte, Un tagad mums būs, eh, tagad mums ir plāns, kā mēs varam īstenot mūsu rīcību tad, kad eh, izpilda padomi ir pieņēmuši lēmumu. Tātad mums būs četri pamat biroji Frontexam tuvāko triju gadu laikā. Šķiet, ka mēs sāksim no sava veida pilotu projekta paraudzīsimies, kā mums e, sokas, un tad pamatojoties uz to arī plānosim savu turpmāko darbību. Mums, daži, mums būs daži operacionālie mērķi un arī izlūk dienas darbību. Nu, un te ir redzamas mūsu sadarbība ar trešām valstīm. Šis ir pēdējais slaids. Tad eh, esiet pacietīgi, šis jautājums ir ļoti svarīgs. Mums ir 12 eh, nolīguma ar trešām valstīm, tās, eh, tās ir visas, dalī, visas mūsu dalībvalstu kaimiņu valstis, austrumos arī Moldova un Grūzija ir sniegus lielu ieguldījumu Frontex darbība, tas pats attiec uz Rietumbalkānu valstīm un mēs mēģinām strādāt ļoti smagi, lai panāktu šādu nolīgumu ar Turciju. Un, protams, mēs uzstājīgi mēģinām panākt pozitīvus, pozitīvu progresu sarunās ar Tunisiju, Lībiju, Ēģipti un Maroko. Un ar to mana uh, Mans priekšlasījums beidz. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, Laitinēna kundze, saka priekšsēdētāja kundze. Tagad mēs pārējām pie piektā punkta mūsu darba kārtībā. Un eh, tiek at, eh, dots vārds eh, jautājumiem. Sešas cilvēkā, septiņi, astoņi grib izteikties. Labi. Man šķiet, ka mums ir ļoti maz laika palicis. Diemžēl tāda ir tā situācija. Tātad. Uh, Mums jāapspriež sastais punkts vēl darbu kārtībā, un tam visam jānotiek tiek, uh, nemazāk, nevairākā pusstundas laikā. Kāpēc īsti? Man, man šeit dokumentos rakstīts, ka mums jābeidz bez 25. Ak, tā. Nu, jā, vārds sakot, mums ir pusstunda laika visiem šiem jautājumiem. Tad lūdzu, uh, izsakieties lakoniski, ne vairāk kā vienas minūtes eh, laikā uzdodiet savu jautājumu, tā lai mums būtu arī laiks debatēm. Pēc tam man es atvainojos, lūdzu, Bursevīno kungs, mm, kundze vai kungs, es atvainojos, es īsti nezinu. Ā, pagājuši gadu jūs bija Lambrinīdis kungs, saka priekšsēdētāji, liels paldies, saka Lambrinīdis kungs. Man ir eh, divīs jautājumi. Pirmais attiecas uz jūsu attiecību pieaugumu 2010. gadā. Vairākums šeit bija pilotprojekti, nevis eh, patiesas operācijas. Mans jautājums, kāda veida pilotprojekti ir ieplānoti 2010. gadam? Jo Es eh, nedzirdēju, ka jūs tos konkrēti pieminējat. Otrkārt, jūs runājat par sarunām ar Turciju. Es gribētu labāk saprast, kā tas viss norit. Mēs visi zinām, ka vairāki Frontex helikopteri ir un arī citas aktivitātes ir šajā reģionā notikušas, un mēs gribētu dzirdēt jūs domas par uh, Eh, tā saucamajiem eh, apgalvojumiem par Turcijas gaistāps eh, pārkāpšanu, un tas varētu teikt izmantots, lai ievilktu Frontexu jomā, kas nebūtu nav saistīma, saistām ar tās lomu, un tas var arī izaist, izaicīt, izraisīt emociju vilni imigrācijas sakarā kā arī tas var radīt bažas attiecībā uz Grieķijas suverenitāti. Varbūt jūs varētu pastāstīt par to sīkāk, kā sarunas notiek, kā jūs risināt šos jautājumus un kāda veida sadarbība ar Grieķijas valdība notiek šodien, lai varētu nodrošināt vislabāko iespējamo sadarbību šajā sakarā. Paldies, paldies, es redzu, ka šeit ir pulkstenis. Es nez, nezinu, vai jūs to redzat savos ekrānos, jūs to varat redzēt. Tā, ko tā, tad pieci nākošais runātājs Latvords kundze un pēc tam Moreis. Vienu minūtu Latvords kundze, lūdzu, paldies, priekšsēdētāji, paldies, Laitenen kungs. Es gribēju zināt, cik daudz Frontex operācijas jums ir cik lielā mērā jūs varat atskaitīties par Frontex eh, politiku eh, komisiju un padomē. Piemēram, eh, jūsu dokuments, kur ir runāt par ekonomiskās krīzes ietekmi uz finanšu krīzi, ir norādīts, ka salīdzināta ar finanšu krīzi 73. gadā un pēc tam salīdzināta ar 80. 90. gadiem, kad pieaug tā saucamie slēptie Eh, slēptie eh, patvērumu meklētāji, jeb slēptie politiskie eh, bēgļi. Un vai tā visa sakarā mēs varētu veidot koherentu un konsekventu migrācijas politiku, un vai jūs esat arī atgriezies pie šādām pārdomām? Tāpat jūs norādījāt, ka pieaugošais spiediens uz Grieķijas-Turcijas robežas ir sakojis pēc Itālijas, vai tās varbūt sekas Itālijas Lībijas, Lībijas nolīgumam. Kā jūsuprāt, vai jūsuprāt, jūs runājat par uh, Eh, pamatiesībām, vai jūs varat nodrošināt, ka tie cilvēki, kuri tiek atpakaļ atgriezti, vai viņu tiesības netiek pārkāptas? Ļoti žēl, bet tik tiešām mums laika ir ļoti maz Morais kungs un pēc tam Kellers kundze. Jā, Sofija ļoti īsti no manas puses gribētu uzdot eh, eh, jautājums, kas sekos pēc tam par Schengens robežu kontroli, jo šeit šie jautājumi varētu būt ļoti būtiski. Latvārds kundze jau iesāka, bet eh, par Frontex runājot, mums ir bijušas diskusijas ar komisiju eh, par Frontex pamatlīdzekļiem un. Uh, jūs norādījāt, ka ir ļoti maz fiksēto pamatlīdzekļu. Jūs esat pilnībā atkarīgi no dalību valstu labās gribas, manuprāt, tas ir ārkārtīgi būtisks punkts, un nebija skaidrs visai, vai šī situācija uzlabosies, jo eh, pagaidām tā ir atkarīga no labās gribas. Kāda ir situācija, kuras dalību valstis ir labāk, kuras sliktāk nodrošina tos pamatlīdzekļus, kas eh, ir eh, nepieciešami šādai tik tiešām humānai operacijai operācijai. Jā, tas ir jautājums, kas atkārtojas regulāri. Turpin priekšsēdētāji kolēģi, jūsu balsošanas iekārtās ir redzams laiks. Lūdzu, sekojiet paši sev Kīlers kundze, Klāsas kungs un pēc tam Laitinina kungs sniegs atbildes. Paldies! At atsaucoties uz Latvijas kundzes jautājumu, vai jūs zināt, kas notiek ar tiem, kas eh, tiek atgriezti atpakaļ, ne tikai uz Lībiju? Tāpat arī jūs runājāt par tā valsts, par eh, pamatiesību ievērošanu operatīvās aktivitātēs. Vai jūs esat šo mērķi sasnieguši? Tāpat arī ir, vai ir eh, notikusi izmeklēšana par Frontex īstenoto izraidīšanu. Un pēdējais jautājums Jūs norād, snied, e, norādījāt par 50 personā, procentiem personu, kas iebrauc pa, pa cauzemes robežu un e, attiecīgu procentu skaitu pa jūru, vai e, tas ir, ar ko tas ir saistīts, ka, un cik daudz dzīvību tiek izglābts uz jūras, kā šeit ir atbildība. Paldies par esat, ka izteicāties īsi, klāsa kungs, un pēc tām Laitinēn kungs eh, divās minūtēs sniegs atbildi klāsta kungs. Paldies priekšsēdētāji. Man ir konkrēts jautājums eh, par Eh, valsti, kuru jūs eleganti prezentējāt kā trešo valsti, kas patiesībā nav trešā valsts, bet viena no kandidātu valstīm. Tā konkrēti Turciju jau vairākas reizes Frontex runā par grūtībām panākt eh, vienošanos. Salīdzinājumā ar Turciju, kas ir ne tikai tranzīta un uh, tā tad arī ne tikai izcelsmes eh, valsts, eh, tā tad šeit mēs varam runāt par sliktu politisko gribu no šīs kandidātu valsts eh, puses nonāk pie vienošanās. Jūs runājat par izaicinājumu, un no šejienes izriet mans jautājums. Kāda jūsuprāt ir iespējamā evolūcija, vai ir kāds paredzēts kalendārs, un kādi ir jūsu ieteikumi eh, komisijai, padomei un parlamentam? Paldies! Es dodu vārdu Laitinonu kungam. Es atvainojos, kolēģi, bet mēs varam izmantot mūsu laiku tikai vienreiz. Un eh, mums bija ļoti smalka, interesanta prezentācija, bet mums laiks ir palicis tikai tik daudz, cik viņš ir. Un tāpēc es neapskaužu īpaši cilvēku, kas eh, strādās pie nākošā darba kārtības jautājuma, jo tad mums būs vairs palikuši pavisam maz uh, minūšu. Ja mēs tagad iztērēsim 20 25 minūtes. Tad uh, tagad tad mums paliks pavisam maz laika pēc tam. Es tikai varu lūgt tagad izteikties Laitinēn kungam, izteikties pavisam īsi. Jums bija daudz laika tātad sniegt informāciju savā ziņojumā. Eh, protams, ka cilvēki, kas ir šīs eh, runātājs saraksts beigās, sūdzēsies. Jā, es gribētu tikai pavisam īsi protestēt. Priekšsēdētājs kundze, tas nav tas veids, kā mums te būtu jāvad savas eh, debates. Šis ir ļoti rats gadījums. Laitinēn eh, kungs te sen nav bijis, un, protams, ka mums ir pamats uzdot viņam daudz jautājumu, un tas ir visu šo, visa šīs īpašās sanāksmes mērķis. Un ļaujiet, sākot, eh, ņemiet vērā, ka sākotnēji šīm diskusijām bija paredzēts laiks līdz pieciem. Es nezinu, kāpēc tagad mums tiek atņemts 15 pāris minūtes. Pusotil kungs, jūs bijāt klāt tad, kad mēs izstrādājam darba kārtību. Es, un daļa no jautājumiem tiks svītroti, un situācija ir tāda, kā tā ir, tā nav mana izvēle. Tagad, tā, tagad es lūkšu Laitinēnu kungam lūdzu sniegt atbildes uz jautājumiem. Paldies, priekšsēdētājs skundze. Es mēģināšu izteikties pēc iespējas lakoniskāk Un es mēģināšu tātad apvienot dažus jautājumus, sniedzot atbildi. Tad e, vispirms runājot par prioritātēm. Tātad e, par e, nolīgumu ar Turciju. Mums nav nekādu ilūziju par to, ka šis darba nolīgums, kas saistīts ar sadarbību starp es dalību valstīm un trešām valstīm atrisinās visus jautājumus, kas ir saistīti ar politiku. Mēs ar politiku šai gadījumā nemaz nenodarbojamies, mēs te pievēršamies operacionālām lietām, mēs uh, novērtējam risku, mēs uh, spriežam, kā mēs varētu strādāt uh, apmācības jomā un pētniecības jomā un kā mēs varam veikt kopīgas operācijas. Un tad tā, tāds ir pamat, eh, tāda ir pamat ideja Frontex darba nolīgumiem ar trešām valstīm. Tehniskā līmenī sarunas ir uh, tuvu nobeigumam, un tātad mēs ceram ļoti drīz tās noslēgt, bet mēs arī ļoti labi apzināmies to, kādas ir dažādām dalībvalstīm intereses un par ko tās bažā, bažījās. Un, protams, mums šeit ir jāuzmanās. Un e, savā veidā mēs veicam e, testa proje, pilotu projektu, tas ir uzskatāms par tādu kā pārbaudi, kā darbojas mūsu paredzētās operācijas. Un tad pēc tam no tā tiek izstrādāts reālais operacionā e, darbības koncepts. Un te runājot par to Itālijas un Lībijas nolīgumu. Protams, ka mēs ļoti uzmanīgi raugāmies to, kādas ir sekas šim nolīgumam un ko mēs vēl varētu darīt šajā jomā. Un runājot par divpusējos sadarbības nolīgumu īstenošanu starp ES un trešām valstīm, Frontex rīcībā nav šīs eh, kompetences darīt kaut ko šai jomā. Uh, Mēs tikai varam mācīties no tā, ko mēs uzzinām, kas ir noticis. Tātad mēs mēģinām uzzināt, kas notiek konkrētajos gadījumos, kad cilvēki tiek eh, sūtīti atpakaļ. Mēs mēģinām gūt vairāk informācijas, un tad, ja mēs redzam, ka ir kāds pamats, tad mēs pievēršamies eh, attiecīgām Eiropas iestādēm, kas tad var īstenot likumus. Runājot par resursu piešķiršanu, protams, ir skaidrs, ka jūras operācijas izmaksā visvairāk, te ir eh, jāmaksā par eh, patruļas eh, īstenošanu, un viena tādas patruļas stunda izmaksā 5-6 tūkstoši eiro. Un, protams, arī eksperti ir augsti apmācīti, un tādā veidā tad ir skaidrs, ka šīs izmaksas ir ļoti augstas. Un visbeidzot, runājot par dalībvalstu piedalīšanos kopīgais operācijās. Es vēlreiz gribu sacīt, ka šī dalība ir pieaugusi. Mēs neesam uh, vairojuši operacionālās aktivitātes, bet man jāuzsver, ka 60% no visas, uh, no visa Frontex budžeta dodas uz eh, dalībvalstu eh, operāciju atbalstu. Un šis jautājums ir ļoti svarīgs. Un, protams, par to ir arī jādomā tad, kad eh, ir runa par iespējamo Frontex piedarību vai mm, tā ekipējuma mm, piešķiršanu. Es ceru, ka tādā veidā esmu atbildējis uz visiem pamata jautājumiem šajās debatēs, un es izteicos pēc iespējas īsāk. <coughs> Liels paldies, saks priekšsādātāji. Man vēl ir astoņi cilvēki, kas grib izteikties, un vēlreiz es vēršos pie jums ar lūgumu izteikties pēc iespējas īsāk. Henes kundze, lūdzu. Paldies! Runāšu ļoti īsi. Attiecībā uz Turciju ir saņemta ļoti līdzīga informācija arī pagājušajā gadā, un jūs šobrīd teicāt, ka tagad notiek sarunas ar Turciju. Tad jautājums ir, kāpēc Turcija joprojām nav parakstījusi nolīgumu? Un pagājušajā gadā tika pateikts atkal pateikts tieši tas pats, un šogad nekas nav mainījies. Runājot par Frontexa darbību un izdevumiem, mūsuprāt, jautājums ir pietiekami sensitīvs un problemātisks, tad varbūt mums ir jābūt dalībvalstīm, varbūt jāievieš kāds obligāts mehānisms tā, lai dalībvalstis piedalītos ar saviem resursiem attiecībā uz izmaksām un rezervēm. Un tad vēl viena lieta, vai viens no topošiem nolīgumiem arī jums palik, palīdzēs. Un tagad Fārno kundze un Sambusu tilkungs. Paldies priekšsēdētāji! Runājot par solidaritāti un humānā attieksmi, jūs runājat par to, un tad nākamā, pēc tam jūs runājat par Hronos, un šeit ir viena no grūtākajiem reģioniem. Jūs teicāt arī, ka problēma attīstās uz priekšu, Un arī tad, kad uh, nolīgums starp Lībiju un Itāliju stāsies spēkā. Vai tas nozīmē, ka bēgļi tiks nosūtīti atpakaļ bez identifikācijas, tad es īsti nesaprotu, kādā veidā mēs šeit varam runāt par humānu attieksmu solidaritāti. Tas, ko es tikko dzirdēju, jūs teicat, ka nav īsti skaidrs, no kuras valsts ir migranti, ka nav pietiekam daudz līdzekļu, lai noteiktu viņu valsts piedarību. Uh, Tad jautājums ir, ko darīs Frontex nākotnē, tā lai šādas lietas neatkārtotos. Ir jāatceras, ka Eiropas Savienība ar Lībiju ir noslēgusi nolīgumu, un paldies jums, un tagad būs atvilkums. Paldies, mums ir divi jautājumi par krāti. Mums ir pārskats, visticamāk, šogad mēs pārskatīsim Frontex, pārskatīsim aģentūras mandātu. Varbūt Frontex direktors varētu pateikt, ka dalībvalstu līdzdalība krāte ir jāpārskatā un, un tā jābūt ir nevis uh, uh, brīvprātīgai, bet obligātai. Par rabit, jūs esat teikuši, ka ir apmācība notikusi. Un tad kā šobrīd mēs varam izmantot šos apmācītos cilvēkus, kā mēs varam uzlabot šo situāciju? Lūdzu, Van Kampena Konza. Paldies priekšsēdētājiem. Man ir divi ļoti īsi jautājumi. Jūs šeit uh, savos slaidos, otrajā slaidā teicat, ka 2009. gadā bija 165 1700 cilvēku, un tad ir, tas ir samazinājums. Un tad jautājums ir, vai šie ir cilvēki, ko jūs esat pamanījuši, vai arī vienkārši tie ir cilvēki, ko jūs neesat pamanījuši. Varbūt ir tā, ka, nu, jā, ir samazinājums tāpēc, ka jūs slikti redzat. Otrais jautājums. Jūs teicat, ka nelegālie migranti vai arī atteikšanās šķērsot robežu, bet, manuprāt, atteikums šķērsot robežu ir tāda oficiāla lieta, un savukārt nelegāla robeža šķērsošana ir, tā, ir nelegāls pasākums. Un tad varbūt varētu saņemt papildu informāciju par to, kā, cik daudz ir konkrēto gadījumu, cik daudzos gadījumos ir atteikts iebraukt un cik daudzos gadījumos ir notikusi nelegāla migrācija. Lūdzu, nākamais deputāts. Jā, es pareizi saprastu, tad jūs norādījāt, kāpēc jūs viedokļi būtu 10% ārzemnieku E, Turcijā, kas ir neregulārā situācija, e, vai, pareizāk sakot, tikai 10%, kur deklarē savu patieso e, pavalstniecību. Uz tā jūs balstaties, lai, uz kā jūs balstaties, lai sniegtu šos procentus mums. Otrakārt, jūs diezgan izvairīgi, pat ļoti izvairīgi runājāt par starptautiskajiem standartiem, no ko star, starptautiskām konvencijām, Ženevas konvenciju, jūs runājāt eh, par izglītošanu, lai uzlabotu pamatiesību eh, izpratni, vai jūs varētu precizēt, kāda ir jūsu paša izpratne attiecībā uz pienākumiem cilvēktiesību ziņā, kas ir jārespektē jūsu vadītās aģentūras ietvarus, un par labāku efektivitāti runājot, eh, ko jūs paredzat 2010. gada programmā, un, lai E, grupas un operācijas varētu atbilst tām prasībām, ko nosaka starptautiskās tiesības šajā jomā. Laitinen kungs, lūdzu. Liels paldies, saka Laitinen kungs. Es vēlreiz gribētu sākt ar eh, darba nolīgumu ar Turciju. Es sacēju jau pagājušajā gadā sacīju, ka, lai dejo tango, vajadzīgi divi cilvēki. Te nav runa par kaut kādu diktātu. Mums vajag piekrist pirms mēs varam izveidot šo te nolīgumu. Un es jau teicu, ka mēs esam tālu tikuši ar tehniskajām diskusijām un arī panākuši kopīgu uh, saprat par to, kas būs sadarbības mērķis, un te ir runa tiešām par opera, par darbības, par sadarbību darbības jomā, te tā ir runa par, par tehnisko attīstību, par kopīgām operācijām un par apmācību. Un te nav, mēs nemēģinām to padarīt par instrumentu, uh, kas tad eh, varētu izvirzīt kaut kādus eh, jautājumus, kurus mēs gribētu risināt. Mēs te vienkārši izmantojam praktisku pieejumu, bet runājot par konkrēto ekipējumu vai te vajadzētu būt obligātai dalībvalsts dalībai vai nē, vai mums vajadzētu būt pašiem savam ekipējumam. Es domāju, ka pat labam nebūtu prātīgi spērt drastiskus soļus uh, saistībā ar to, cik obligāta būtu dalība kopīgajās operācijās. Mēs gribētu to darīt tādā veidā, kā mēs to īstenojam līdz šim. Mēs izmantojam pozitīvu iedrošinājumu, tādu kā pamudinājumu dalību valstīm kopīgi darboties Eiropas izaicinājuma risinājumā, nevis eh, kaut ko uzspiest. Taču Tā pašā laikā mēs gribētu būt arī neatkarīgāki. Tādā veidā, lai mēs varētu reaģēt ātri. Un te, protams, ir runa par to, ka mums vajadzētu būt eh, kaut kam mūsu pašu Frontex īpašumā, un par to mēs varētu būt 100% pārliecināti, ka mēs šo ekipējumu varam izmantot uh, Un tad mēs varam arī nodrošināt to, ka mēs zināmā laikā varam izmantot šo ekipējumu. Tad es, protams, varu uzsvērt abas lietas, ka mēs gribam mudināt dalībvalsts piedalīties aktīvāk šais kopīgais operācijās, tā lai mēs varētu spējīgāk, pamatojoties uz mūsu rīcībā esošo ekipējumu, uh, reaģēt uz konkrētajām vajadzībām. Runājot par rabit, par speciālajām uh, komandām uz robežām. Un tas bija paredzēts kā ārkārtas instruments. Kāpēc tā? Tāpēc, ka dalībvalstīm ir obligāti noteikts piedalīties šajās operācijās, un tāpēc šo ekspertu izmantošanas eh, slieksnis ir diezgan augsts. Līdz šim mums e, e, šie treniņi ir bijuši divreiz gadā, pavisam mums ir bijuši 700 eksperti, kas piedalījās šajā, šajās operācijās, un tas nav gājis e, vējā jo mums ir jābūt sistēmai, kā mēs tos, varam, tos eksperts varam izmantot. Un vēl ir jau labas ziņas. Tāpēc, ka šīs, šie 700 eh, cilvēki, kas ir daļa no Rapid eh, komandas, ir arī daļa citās komandās, eh, brīvprātīgajās organizācijās. Un tā tad viņi tiek nodarbināti periodiski, sistemātiskā veidā visu gadu laikā. Un tātad šie cilvēki visu laiku arī var tikt e, Tātad ir cilvēki, kas eh, parasti pastāvīgi darbojas eh, Frontex eh, darbībā, un tad ir arī tādi, kas tiek apmācīti, lai viņi varētu vajadzības gadījumā iesaistīties mūsu darbā. Un te mēs nevaram runāt par, par viena vai otra veida speciālistiem, te mēs runājam par abām darbības grupām, lielajām grupām. Uh, atkarībā no tā, kādas ir savas uh, konkrētās situācijas vajadzības. Un tad, protams, jātais par to, ko mēs neredzējām, kurus, uh, ko mēs neesam piefiksējuši kā nelegālos migrantus. Es ļoti gribētu jums uh, sniegšu informāciju par to, bet arī, diemžēl, mēs paši nezinām. Pat laban Eiropas līmenī mums pat nav uzticamu aplēšu par to, uh, Eh, kāds ir slēptā noziedzības līmenis, kāds ir slēptās noziedzības līmenis. Te mēs varam, protams, eh, vērtēt, eh, kur ir vājie punkti dalībvalsts robežu kontrolē, un līdz ar to tad mēs arī pārbaudām, cik šīs dalībvalstu sistēmas ir uzticamas, taču uh, ticiet man, vismaz nākošo desmit gadu laikā mums šajā jautājumā vēl būs jāstrādā. Tas ir jautājums pēc būtības. Kā mēs varētu redzēt to, ko mēs līdz šim neredzam? Un es domāju, tad pat labāk es esmu atbildējis uz visiem jūsu jautājumiem. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ā, jā, atvainojos, eh, vēl bija arī citi jautājumi. Varbūt jūs īsi varētu atbildēt uz saras tiem, saka priekšsēdētā. Jā, labi. Runājot par pamatiesībām. Mēs ļoti bieži saskaramies ar šiem jautājumiem, kā mums būtu jārēģē tajos gadījumos, kad mēs nosūtām atpakaļ nelegālos imigrantus un kad viņu tiesības, kā tiek domāts, tiek pārkāptas. Protams, ka mums šai ziņā arī ir jāstrādā. Uh, robežu čērsošana piem, vienmēr ir saistīta ar eh, šādu veidu iespējamiem pārkāpumiem. Mēs mēģinām uzlabot situāciju, izvēršot apmācības programmas un arī mainot mūsu operacionālo plānu. Taču mēs nevaram uzskatīt, ka šo jautājumu var atrisināt robežu, eh, robežu kontrolas eksperti Mums nav šādu kompetenci, mēs tā tad varam nodarboties ar to, kas notiek dalību valstīs vai koordinēt mūsu kopīgās operācijas. Bet, ja ir kādas aizdomas par to, ka Eiropas Savienības vai citu, citi likumi tiek eh, pārkāpt, tad mēs, protams, varam uh, nodot šo, šīs situācijas eh, citām organizācijām, piemēram, Eiropas komisijai. Bet mums ir jāsaprot, kāda ir mūsu joma un kur beidzas mūsu kompetences. Un tas pats attiecas arī uz sadarbību starp dalību valsti un eh, trešo valstu šai gadījumā Itāliju un Lībiju. Dalībvalsts nevar uh, kaut ko diktēt trešai valstī, kas ir pareizi un kas nav. Tā nav mūsu loma, un tas attiec īpaši tajos gadījumos, kad mēs neesam partneri vai eh, augsts līmenis spēlētāji šajos jautājumos. Bet runājot par pilnīgu cilvēktiesību ievērošanu, mēs uz to raugājamies plašākā perspektīvā. Katrs eh, mūsu apmācības posms, uh, iekļauj jautājumus uh, šajā ziņā, un mēs arī uh, tātad ieguldām daudz mūsu personālā, uh, uz, uzlabojot viņu attieksmi šajā jautājumā. Liels paldies, saka priekšstādātāji. Vēl ir trīs e, e, deputāti, kas grib izteikties. Man tagad būs jūs jāpamat. Ak tā, Taveras kungs arī. Nu, man tagad ir jā, jādod darbība <laughs> vadības groži Jakolino kungam, jo man ir jādodas uz citu sanāksmi, kā jau es jums sacīju šī sanāks sākumā. Tātad es jūs uh, pamatu un liels paldies Laitinēm kungam par mums atvēlēto laiku. Tavāras kungs, vai jūs vēl kaut ko gribējat sacīt pirms es dodos prom? Tavāras kungs saka, varbūt mums vajadzētu izveidot sarakstu pirms mēs sākam jo vispār man šķiet, es biju otrais vai trešais, kas pacēla roka, gribu izteikties. Mums vienkārši jābūt spējīgiem kontrolēt, kādās, kādā tad secībā mēs tiekam ierakstīt šajā sarakstā. Es atvainojos, ka priekš tādu parasti es uh, jau uzreiz redzu cilvēkus, kas ir izteikties, bet, nu, arī man gadās kļūdas. Es atvainojos, protams. Tagad es dodu vārdu Jakolīno kungam un Endju kungs uzdos savu jautājumu. Mm. Bene, io sostituisco la, la, la, la Antweld. Tad es aiz, es pārstāvu Hentveldes kundzi, tad es viņu pareizāk aizstāju, tad mēs turpināsim savu darbu. Tagad vārds Andriju, deputātam Andriju, lūdzu.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 E, kā, e, ko izsniedz trešās valstis e, kopīga izglīt, izglītošanai, vai tā nebūtu laba doma? Paldies! Anch'io ho fatto una domanda che riassumerò molto brevemente per evitare. Arī es gribētu jums uzdot jautājumu, bet es izteikšos pavisam īsi. Lūk, mans jautājums. Jūs runājat par četriem pīlāriem, saistībā ar eh, Fronte, eh, Frontex darbību. Un jūs runājāt par saistību un sakariem ar eh, dalību valstīm. Jūs arī sacījāt, ka šī sadarbība dalību valstīm nevienmēr ir veiksmīga, jo dažkārt šos Frontex izveidoto instrumentu izmanto trešās valstis. Ņemot vērā Stokholmas, Stokholmā pieņemto dokumentu 25. novembrī Frontex eh, kompetences tika paaugstināti, bet eh, dal, sadarbība dalībvalstīm līdz šim nav bijusi īpaši efektīva. Kāpēc? Vai tāpēc, ka jūs neizm, ne, negribējāt izmantot jūsu tiesības, vai kā mēs varētu kļūt mazliet eh, sekmīgāks sadarbībā ar dalībvalstīm? Un tagad e, Vārds Tavares kungam. Sims. Well, uh, Mr. Laitinen, you showed us the amount of money, but... Laitinen kungs, jūs mums parējātījāt budžeta apjomu un jūs uh, mums apgalvojāt, ka mums nevajadzētu satraukties par budžeta samazināšanos, jo jūs varat darīt, panākt vairāk ar mazāk budžetu. Mēs te nerunājam par uh, kaut kādu inertu materiālu, mēs runājam par konkrētiem cilvēkiem, kas darbojas jūsu organizācijā. Uh, Tad jautājums, no kurienes šis personāls nāk. Mēs gribētu arī zināt, vai viņiem kaut kas draud, vai viņi tiek uh, uzskatīti par uh, patvēru meklētājiem. Te runa par, arī par viņu valsts piedarību. Es gribētu zināt, kā jūs plānojat panākt šo zināšanu ieguvi kā jūs domājat izmantot? Uh, izmanto, kā jūs mēģināt izmantot savu sistēmu, lai uzzinātu, vai šis cilvēks reāli ir uzskatāms par patvērumu meklētāju vai nē, vai kādu, kādu valsts pilsonību viņam ir. Un kā jūs varat nodrošināt to, ka cilvēks, kas tiek eh, nosūtīts atpakaļ, netiek pakļauts vajāšanām? Uh, Un vai Frontexam nebūtu arī jānodarbojas ar, um, ar apvienoto nāciju cilvēktiesības, cilvēktiesību organizāciju? Lielas paldies! Sì, l'ultimo intervento è quello dell'onorevole Crocetta. Prego. Crocetta, conclude. ha fatto riferimento nella, nella sua analisi. Jūsu prezentācijā jūs atsautāties uz faktu, ka vidusjūras reģions, ir tīpaši tur, kur atrodas Malta un Itālija, ka šajā reģionā ir samazinājums, vai arī pat, kā jūs teicāt, tur pasākumi ir bloķēti, tur Frontex vairs nedarbojas. Un tas ir kaut kas vairāk nekā vienkārši pasākumu trūkums jūras reģionā, jūras pie jūras robežām. Nu, tad, manuprāt, jautājums ir, vai Frontex vispār šeit kaut ko ir izdarījis, lai noteiktu migrācijas plūsmu šajā reģionā. Jo parasti Itālija un Māte pašas tiek galā. Un situācija joprojām paliek neatrisināta. Jā, protams, šeit ir daži pozitīvi aspekti, bet te pašā laikā arī ir negatīvi aspekti. Ir arī negatīvas sekas tam visam. Divpusējos nolīgumos, ko dalību valstis slēdz ar trešajām valstīm, arī šajos gadījumos parādās negatīvi elementi. Kas mums ir jāsaprot, vai mums ir kopēja pieeja attiecības migrācijas plūsmu apturēšana, vai šādām kontrolēm ir paredzēta ka paredzēts kopējs finansējums vai cilvēktiesības tiek ievērotas. Un ņemot vērā to, ka tad, kad mēs runājam par plūsmām, tad robeža kā tāda vairs nav tik svarīga. Varbūt kāds dodas caur Grieķiju, bet gal galā nonāk Beļģijā. Līdz ar to migrācija ietekmē nevis tikai to valsti, kurai ir robeža ar trešo valsti, bet arī citas valsts. Man ir jautājums, vai jūsuprāt nav pienācis brīdis izstrādāt Eiropas Savienības kopējo politiku? Un, manuprāt, labāk būtu izvairīties no divpusējiem nolīgumiem ar trešajām valstīm. Manuprāt, kopīga pieeja mums būtu daudz efektīvāka. Tad, kad mēs risinām, nu, piemēram, Lībijas jautājumu, Jūs zināt, ka Eiropas Savienībā noslēgus līgumu ar Lībiju. Šī ir trešā valsts. Un šī valsts neievēro cilvēktiesības. Nu, es nezinu, manuprāt, šeit Eiropas Savienība īpaši ievēro savas nostādnes. Lūdzu, nākamais. Atvainojiet, priekšsētētāji, manuprāt, divas eh, uzstāšanās, kas netika ņemts vērā, bija no goja locekļu puses. Direktor kungs, es gribētu vispirms uzdot jautājumu par jūsu bilanci. Frontex būtu tehniska aģentūra, bet, manuprāt, jūsu veids, kā e, jūs lietas prezentējat, ir mazliet tāds atvēsināšs, jo jūs būtu varējuši izveidot tieši tādu pašu bilanci par jebkuru jautājumu. Šajā gadījumā šeit ir e, bilanci, kas attiec uz cilvēkiem. Jūs runājat par efektivitāti, labāku kredītu izmantošanu un tā tālāk. Uh, Un vienīgais brīdis, kad jūs runājat par cilvēktiesībām, ir attiecībā uz robežu sārgu izglītošanu. Tā izskaitā tad, kad jūs atbildējat maniem kolēģiem, kur uzdev konkrētāks jautājums šajā jomā. Es gribētu zināt divas konkrētas lietas. Jūs eh, nosūt, jūs eh, run, runājat eh, par cilvēktiesību, nosūtāt lietas kompetentās institūcijās gan Eiropā, gan ārpus tās eh, kompetentām iestādēm. Vai jūs, prāt, Eiropas parlaments nepiedar pie kompetentām iestādēm? Es tā domāju. Tā tad mums vajadzētu būt precīzāka informācija par cilvēktiesību pārkāpumiem, kas jūs konst kurus jūs konstatējat un kur nosūtāt kompetentām iestādēm. Otrkārt, es gribētu zināt eh, par konkrētu saturu. Uh, Eh, izglītošanas programmai cilvēku tiesību jautājumus tālāk, telegrāfiski par citiem jautājumiem. Jūs runājat par eh, sliktu pavalsniecības izmantošanu. Ko tas nozīmē konkrēti? Jūs eh, esat gandarīti par arestiem. Ko tas nozīmē un atkal konkrēti? Uz kāda pamata notiek šie aresti? Jūs esat gandarīti par to, ka mazāk ir nelegālas iekļūšanas Eiropas Savienībā, taču mēs zinām, ka tas viss tiek nosūtīts uz trešajām valstīm. Jūs runājat tikai par nolīgumiem, kas šo, notiek šobrīd. Kas ir ar partnerattiecībām? Jā, esmu jau beigusi. Ja jūs mani nepārtrauksiet, es pabeigšu ātrāk, saka runātāji, ar Baltkrieviju, Māroku, Tunisiju. Pēdējais. Kā E, imigrants, kurš grib apstrīdēt pozīciju, var aizstāvēt savas tiesības. Paldies. Bet, direktorē Lēna Parola. Lūdzu, atbildēt, Lehtenēna kungs. Paldies, paldies, priekšsēdētāji, diemžēl. Es nesaprātu NGO e, ja, kunga jautājumu par kopīgām izmeklēšanām. Ja tik tiešām Frontex veidos kopīgas izmeklēšanas komandas, tad um, mūsu atbildi ir nē, mēs neplānojam tādas lietas darīt, jo tas neiekļaujas mūsu vispārīgajā stratēģijā. Un Taču, protams, būtu varbūt nepieciešams kāds paskaidrojums par jautājumu, kas šobrīd man nav skaidrs. Par Stokholmas programmu, jā, šī ir daudz gadu programma, un šeit Frontexam arī ir diezgan nopietna loma gan šajā programmā. Un atbilstoši varam teikt, ka Stokholmas programmas uh, ietvaros Frontexam ir jaunas iespējas. Varam teikt, ka pateicoties Lisabonas līgumam un Stokholmas programmam, nestiprināsim savas pozīcijas un robežu kontroli varēs izmantot daudz plašākā mērā daudziem citiem mērķiem, ja vien robežu kontroli tiks atzīta par atbilstošu instrumentu. Mēs tagad varam redzēt, ka dalību valstis tiek aicinātas rīkoties daudz aktīvāk, un tas viens no būtiskākajiem principiem, kas ir iekļauts Stokholmas programmā. Manuprāt, mums ir jābūt pacietīgiem. Nevar būt tā, ka sistemātiska sadarbība jau ir izveidota, varam teikt, ka vienkārši lietas virzās uz priekšu pozitīvi. Esam diezgan apmierināti ar to, cik strauji un cik dziļi notiek šīs pārmaiņas. Un, protams, nākotnē cerēsim, ka pārmaiņas būs vēl straujākas, nodziļākas. Nu, Runāsim tagad par lēmumiem attiecībā uz to, vai šīs ir atteikums šķērsot robežu, vai arī uz kādiem citiem aspektiem. Šeit es varu ļoti skaidri pateikt. Frontex nav Eiropas aģentūra, kas lemtu, kāda būtu procedūra. Tādos gadījumos, ja ir kāds migrants, kas nonāk pie robežu kontrolas, un tur kaut kas notiek, un notiek mūsu koordinēta operācija, tad ir kaut kas, protams, jādara lietas labā. Badalība valsts ziņā ir rīkoties, pieņemt lēmumus, arī tādos jautājumos, kad ir nepieciešams kādu aizturēt, vai arī piešķirt, nepiešķirt patvērumu un tā tālāk. Šeit ir dalību valstu speciālisti tajā valstī, kur notiek Frontex operācijas. Frontex nevar pateikt priekšā, dariet tā vai šādi, un šāda procedūra mums jau ir nodibināta. Un tieši tādēļ mēs nevaram tieši ietekmēt to, kā dalība valstis darbojas. Mēs cenšamies, protams, izvirzīt ilgtermiņa attīstības aspektus šajā jomā. Mēs varam izmantot maigākus instrumentus, piemēram, apmācība, varam uh, Uh, piedāvāt arī apmācības materiālus un, un informācijas materiālus. Šāda ir mūsu pieeja. Tas pats attiecās arī uz patvērumu meklētājiem un uz jautājumiem, kas ir saistīti ar cilvēktiesību ievērošanu. Es domāju, ka ir ļoti labi, ka mums ir sadar mums jāru jāsadarbojas ar UNHCR. Tagad mums ir sadarbības nolīgums gan ar UNHCR, un arī ION, uh, migrācijas organizācija. Un mēs šeit sadarbojamies apmācības modeļu izveidē, tur notiek atbilstošas pārbaudes. Šobrīd es jums nevaru pateikt precīzi, kādi ir šie modeļi, bet mēs jums šo informāciju sniegsim laicīgi. UNHCR ir informācijas speciālists, kas strādā Varšavā. Ikdienā mēs sadarbojamies. Un šī ikdiena sadarbība notiek arī ar Eiropas pamatiesību aģentūru. Mums ir sistemātiska sadarbība, kas jau ir iestrādāta, un mēs tiešām uzskatām, ka lietas ir jāvirza uz priekšu nopietni, un mēs to darām tā, lai pamatiesības tiktu ievērotas. Arī robežu kontrolas jautājumos. Runājot par Eiropas politiku attiecībā uz darbības aspektiem, manuprāt, šeit ir eh, pozitīvie momenti gan saistībā ar to, ka ir Eiropas nolīgums par sadarbību, un arī tādos gadījumos, ja dalību valstīm ir divpusēji nolīgumi. Manuprāt, tas nav pat tik būtiski atrisināt, kādā veidā ir jārīkojas. Pats svarīgākais ir lai mums ir sadarbība ar trešajām valstīm, lai mēs varam sadarboties ar viņiem ikdienas darbībā. Mūsu prioritāte ir darīt visu, lai būtu Eiropas Savienības mēroga Frontex nolīgums ar trešajām, trešajām valstīm, tas būtu labāks variants nekā dalību valstu divpusēja nolīguma. Es ceru, ka atbildēju uz tiem jautājumiem, kas tika uzdoti. Paldies! Ļoti labi. Paldies jums. Paldies, direktora kungs, ka jūs runājat tik skaidri. Un lūdzu palieciet šeit. Jo mēs sāksim izskatīt vēl vienu jautājumu, kas ir saistīts ar Frontexu, kas ir sestais darba kārtības punkts priekšlikums padoms lēmumam, ar ko papildina Schengenas robežu kodeks attiecības jūras ārējo robežu uzraudzību saistībā ar operatīvo sadarbību, kur koordinē Eiropas aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie ārējiem robežām. Tas ir sestais darba kārtības punkts. Burgos kungs, kas pārstāv padomu, lūdzu. Gracias, senor presidente. Buenas tardes. Paldies, eh, priekšsādātāji, un sveicināti visi. Mēs padomē esam saņēmuši eh, komisijas, eh, komitejas priekšlikumu un uzsākām darbu, lai varētu panākt vienošanos maksimāli drīzā laikā. Tādējādi termiņi šajā pasākumā ir ļoti īsi. Uh, Un šajā sakarā ir notikušas vairākas sanāksmes, gan formāls, gan neformāls, un mēs eh, turpinām darbu un eh, ceram, ka nonāksim drīz pie nolīguma. Tāpat arī mēs apzināmies, ka nav viegli šis uzdevums, jo jautājums ir visai jūtīgs kā jau to parāda arī e, uzstāšanās, kuras mēs noklausījāmies. Un es gribētu atgādināt u, vēlreiz, ka šajā aspektā un par vispārīgām ģenerālajām politikām runājot, ir noteikts, eh, noteikta regulā 562, eh, kas nosaka eh, Frontex kodeksu, kurā mums ir arī jautājumi, kas attiec uz koplēmumu. Tas nozīmē, šeit mēs attīstām E, principus, ko ir noteicis parlaments un noteikusi padomu, taču neraugoties uz visu, kā jau es to e, tikko sacīju, jautājums ir būtisks, jo tas ir saistāms ar politiskām problēmām dalībvalstīs. Tāpat arī ir arī jautājumi, kas ir jāskata attiecībā uz starptautiskajām jūras tiesībām. Un mums ir jāņem vērā šo tiesību ietekme uz padomas lēmumiem. Tāpat arī ir ļoti svarīgs jautājums kam piekrīt visas dalībvalstis, ka ir jārespektē ja cilvēktiesības neizraidīšanas gadījumā. Un ta, tas tiks iestrādāts galīgajā dokumentā. Kā jau es to sacīju, nav viegli strādāt e, šajā ļoti, ļoti saspringtajā laikā ar tik īsiem termiņiem, lai izpētītu šo jautājumu un mēs ceram, ka varēsim drīzumā nosūtīt jums plašāku dokumentu. Paldies. La parola komisione anche per eh, completare l'informazione. Komisija, jūs arī varētu pastāstīt no savas puses. Lūdzu. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Šī lēmuma fona informācija ir šāda. Laitinēna kungs pastāstīja par operācijām, tīpaši par Frontex jūras robežos operācijām. Parasti šis operācijas notiek diezgan sarežģītā situācijā. Tur ir gan juridiskie aspekti, kas ir saistīti ar Eiropas Savienības tiesībām, Eiropas dalību valstu tiesībām un arī starptautiskajām tiesībām. Bieži vien dalību valstīm ir diezgan atšķirīgs viedoklis attiecībā uz šo uh, normatīvo aktu interpretāciju. Mērķis, protams, ir, lai Frontex operācijas kļūtu veiksmīgākas, lai būtu uh, tiesiskā bāze, kas ļautu dalību valstīm iepriekš noteikt, kāda būs līdzdalība, un ir nepieciešams arī, arī ievērot uh, Frontex darbībā cilvēktiesības. Šis jautājums ir diezgan tehnisks un lēmumā. Uh, ir ļoti precīzi runāt par, runāts par to, kā ir jārīkojas virsniekiem un kādi jautājumi viņiem ir jāņem vērā tajā brīdī, kad operācija jau notiek un ir nepieciešams pieņemt konkrētu lēmumu. Un varam teikt, ka šis lēmums arī zināmā mērā interpretē, jo mēs mēģinām rast kopīgo interpretāciju tam, kā ir jāpiemēro starptautiskās un Eiropas Savienības tiesības tādos gadījumos, ja dalībvalsts sadarbojas Frontex operāciju jomā. Barokungs teica, ka ir nepieciešams komisijai pieņemt lēmumu saskaņā ar de deleģēto mandātu. Šādā veidā tiks paplašināti, paplašinātas norādes, kas jau tagad ir iekļautas robežu kodeksā, un tiks nodrošināta labāka koordinācija Frontexam. Mēs sadarbojamies ar dalību valstīm par šo jautājumu un diezgan garā laika perspektīvā un panācām uh, kopīgo izpratni par tiem, par tām normām, kas jau eksistē februārī. Esam pārskatījuši dokumentu un pagājuši gadu oktobrī uh, komitejai, kas darbojas robežu jautājumos, esam saņēmuši atbalstu. 18 dalību valstis uh, izteicās par, 7 pret un 2 atturējās. Līdz ar to nebija mums nekva, nebija kvalificētā vairākuma ne par ne pret. Un viens no būtiskākajiem iemesliem, kāpēc mums ir atšķirīgs viedoklis, ir daļai saistīts ar uh, tiesisko pamatu attiecībā uz meklēšanas un glābšanas pasākumiem. Uh, Daudz dalību valsts teica, ka ir labāk, ka labāk nepieciešams, lai būtu vadlīnijas, nesaistošas vadlīnijas, un atkal ir jautājums, kas ir saistīts ar starptautisko tiesību interpretāciju. Un, protams, ir nepieciešams arī uzsvērt to, ka starp dalību valstīm ir diezgan atšķirīgi viedokļi attiecībā uz migrāciju krastā izcelšanu. Un tā kā mums nebija ziņojuma no komitejas, kas ir atbildīga par to, tad komisija šobrīd ir pienākums, lai būtu, lai izstrādātu padomus lēmumu projektu, un šobrīd līdz 7. februārim ir noteikts laiks, un līdz 7. aprīlim parlamentam būs tiesības piedalīties diskusijā un izskatīt Es šo jautājumu no savas puses, ja jums ir kādi jautājumi, es labprāt atbildēšu. Paldies! Grazie, honorable Buzutil. Paldies, Buzutil kungs, lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji kungs. Man ir divi jautājumi, nu, divi aspekti, pie kuriem es gribētu piemē, pievērsties. Vispirms runa ir par procedūru. Es neesmu gluži pārliecināts par to, kāds ir juridiskais pamats šī, šai institīvai. Ja es labi saprotu, tad jūs te strādājat komitoloģijas noteikumu ietvaros. Taču es augstu vērtātu, ja juridiskais dienas, kāds no juridiskā dienas paskaidrotu ar kādu juridisko pamatu mēs šeit tiešām darbojamies un kādas ir Eiropas parlamenta prerogatīvas šajā konkrētajā inici iniciatīvā. Un vēl jau vairāk priekšsēdētāji kungs, es gribētu zināt, vai Lisabonas līgums ir kaut kādā veidā ietekmējis šo iniciatīvu, kuru, kā es saprotu, uh, Uh, sākotnēji iesniedza pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā, bet mēs par to spriežam pēc Lisabonas līguma stāšanās priekšā. Tātad es gribētu, lai juridiskais dienas mums paskaidro, kāds ir juridiskais pamats. Ja juridiskais dienas šeit nav klāt, tad varbūt viņi varētu rakstveidā sniegt šo informāciju. Un otrais komentārs ir politiska rakstura. Priekšsēdētāja kungs, mums te šiet ir tāds, eh, tāda te, tehniska rakstura institīva, bet patiesībā šī institīva ir ļoti, mērā, ļoti lielā mērā politiska. Un man šķiet, ka mums būtu ļoti uzmanīgi jāpārdomā, kādas būs politiskās seka šai iniciatīvai. Un konkrēti mani uztrauc šis aspekts. Parlamentā mēs vairākas reizes esam apgalvojuši to, ka ir ļoti svarīgi uh, slogu sadalīt vienādi uz dalību valstīm un ļoti svarīgi izrādīt solidaritāti, kad ir runa par migrācijas plūsmām. Bet, ja es pareizi saprotu, šajā dokumentā parādās, ka padomi uzskata, ka tikai viena konkrēta dalībvalsts, A, B vai C dalībvalsts, iz, eh, uzņems eh, tos, kas eh, konkrēti šķērso šīs valsts robežu. Un tas ir tieši pretēji tam, ko mēs mēģinām panākt šajā parlamentā. Mēs iestājāmies par solidaritāti, bet padomu saka, ne, nekādas solidaritātes nav. Šī migrantu plūsma jāuzņems vienkārši vienai valstī. Un es no parlamenta viedokļa varu teikt, ka tas nemaz nav pieņemami. Un tā tad mēs gribētu arī no. Uh, noskaidrot, kādas ir eh, parlamenta mm, prerogatīvas šajā jautājumā. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs lūdzu priekšsēdētājs. Es uzskatu, ka šī ierosinājuma mērķi ir tiešām uzteicami, jo īpaši runājot par eh, Frontex koordinētām operācijām. Uh, Un, eh, protams, ir svarīgi, ka tiek ņemta arī drošības apsvērumu un eh, glābšanas uz jūras noteikumu un tam līdzīgi. Un līdz ar to tā tad mērķi ir uzskatām par steidzam, sasniedzamiem un par uzteicami. Bet ir viens jautājums, kas man tomēr eh, nodarbina, tā tad viens. No jautājumiem ir tas, uz kuru jau atbildēja Laitinan Kungs, ka katrā ziņā tiek noraidīta atbildība cilvēktiesību izpildes jautājumos. Un tad ir vēl tāda lieta, ka šajā dokumentā ir pretrunas. Bet eh, te tā tad ir pretēji paust viedokļi tam, kas ir konkrētās atbildības pat labam dalībvalstīm. Kad es lasu, ka ka mm, e, personas ir jāizceļ krastā konkrēti tajā valstī, no kuras e, šīs personas ir nākušas, tas ir pretēji Ženēvas konvencijai, kur ir norādīts, ka ir e, šiem cilvēki, šie cilvēki jāizceļ krastā pēc iespējas ātrāk, un nav runa ne par kādu izcelsmes valsti. Un otrkārt, mēs te, protams, varam runāt par savu veidu patvērumu tiesībām Te ir rakstīts, ka ir jāpārliecinās, ka cilvēki, kas tiek glābti vai pārtverti, neva, ne, netiks pakļauti vajāšanām tajā valstī, no kuras tie nāk. Tad vainu mēs šos cilvēkus glābjam, vai arī mēs, mums nevajag te vienkārši izlikties, ka mēs kādam palīdzam, uh, ar šādām frāzēm, ka mēs aizstāvam cilvēkus tajās valstīs, kur mums nav nekāda iespēja to darīt. Un es katrā ziņā negribu, lai te aģentūra teiktu, tā nav mūsu problēma, tas nav mūsu atbildība. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs! Arī es eh, piekrītu iepriekšējiem runātājiem, ka šis priekšlikums ir ļoti sarežģīts, jo īpaši tāpēc, ka tas ir uzskatāms arī par politisku. Viens no aspektiem, ko es gribētu minēt, ir ceturtajā pantā komisijas priekšlikumā, ir tā situācija, kuru padome aprakstīja kā tekstu, kur eh, nav paredzēti uh, visādi obligāti pienākumi. Mēs man rodas jautājums padomē, vai ir kāda iespēja, ka mēs varētu iestāties par konkrēto gadījumu. Pusutilu kungs pieminēja buš, eh, komitoloģijas procedūru. Man šķiet, ka šeit ir un par Schengenas robežas kodeksa um, pantu ar saistībā ar Lisabonas līgumu rodas jautājums, eh, kurā brīdī tad parlaments iestājušai spēlē. Es saprotu, ka nav iespēja uz to jautājumu atbildēt tagad. Es domāju, ka Lībe ir galvenā komiteja. Pēc diviem mēnešiem es neesmu gluži pārliecināts, kāds ir tas grafiks. Es gribētu noskaidrot, kurā brīdī īsti parlaments šeit iestājas, jo te ir diezgan sarežģīts saskaņā ar Lisabonas līgumu. Un tāpat kā Flečer kundze, es arī piekrītu tam, ka te ir politiska politisks iespējas. Jā, Ines pašā lūdzu, paldies. Priekšsēdētāji kungs runājot par juridisko pamatu, būtu jāņem vērā, ka ir padomu cīnās ar šo jautājumu, bet koordinatoru sanāksmē būtu labi, ja mēs pirms tās uh, sanāksmes, pirms koordinatoru sanāksmes gūtu juridisku uh, paskaidrojumu. Jo šī šī vienošanās ir ļoti svarīga. Es pilnīgi piekrītu Saimona bažām. Nav nekāds šaubu par to, ka mums vajadzīga, vajadzīga vienošanās par vadlīnijām, lai šis sloks tiktu sadalīts eh, proporcionāli. Citādi šī situācija atkārtosies. Frontex 2005. gadā novembrī kļuva, op, sāk darboties, bet tagad mēs esam 2010. gada, gada janvārī un mēs vēl ar vienu diskutējam te par šīm vadlīnijām, kaut gan šī, par šīm vadlīnijām vajadzēja vienoties jau pašā sākumā, tā mēs būtu izvairījušies no daudzām problēmām. Un komisija darīja visu, kas bija tās svēt, spēkos, lai vadlīnijas tik pieņems dalībvaltis, īstenībā dalībvalsts, protams, nevēlas, lai tas tā notiktu jo uh, Itālijā un Maltē ir šī problēma jārisina, bet es augstu vērtētu, tad, ja augstu vērtētu, ja komisija sadalītu šīs, uh, šo slogu vienādi visām dalībvalstīm. Paldies. Paldies, priekšsēdētājs. Dažas no problēmām, kuras e, Busatilkungs skāra attiecībā uz eh, juridisko dienestu ir eh, tādas, kuras man šķiet var izsnākt tikai rakstveidā. Un te nav runa par to, ka mēs varētu uzreiz sniegt informāciju, uzreiz atbildi. Lūdzu vārds Laitinēna kungam. Jā, es mēģināšu sniegt atbildes ļoti lakoniski vai tā eh, neiekaistot. Es gribētu pateikt komisijai un padom, pateikties komisijai un padomēji par eh, to veikto darbu šai ļoti svarīgai jautājumā. Un es domāju, šo debašu laikā šeit komitejā atainojas cik svarīgs šis jautājums ir, kad Eiropas Savienības Eh, iestādes nevar vienoties par to, kāda ir procedūra, tad tā kļūst par manu problēmu. Ja Eiropas iestādes nevar vienoties, kādas ir vadlīnijas, tad es kārtējo reizi saskaros ar šo problēmu. Bet mans uzdevums ir izveidot konkrētas operācijas, bet mans uzdevums nav risināt šīs lielākā vai mazākā mēra politiska rakstura problēmas. Un eh, tad jautājums, kāds tad, eh, kāds varētu būt risinājums, varbūt varētu izveidot konkrētu fórumu, pamatoties uz konkrētām, konkrētu juridisko pamatu, lai mēs varētu spērt soļus tālāk. Un es, protams, gribētu, lai šie noteikumi būtu pēc iespējas obligāti, lai mēs varētu izvērst savus darbību. Paldies! Labi, tad, tad es gribētu dot vārdu juridiskajam dienestam. Mums mazliet pietrūks laika, bet varbūt jūs varētu pavisam īsi izteikties par šiem jautājumiem, un tad vēlāk jums mums varētu sniegt tālāk informāciju rakstveidā. Paldies, priekšsēdētāji. Vis, jauki, ka dodat vārdu komisijai. Mēs sapratām eh, lieliski un uztvērām Bosatilu uz, eh, kungu uzdoto jautājumu un par, arī par to, ka komentoloģijas jautājumi vienmēr ir ļoti strīdīgi un sarežģīti. Es gribētu vispirms skaidri norādīt, jo tā ir arī parlamenta, to arī parlaments norādīt norādījis vairākas eh, reizes. Pēc saskaņā ar Lisabonas līgumu vecā komitoloģijas procedūra, kas tika vēl grozīta 2006. gadā, pēc Lisbonas līguma spēkā stāšanās, ir mirusi. Tā mēs uzskatām, ka tā vairs netiek izmantot, bet visi likumdošanas akti, kas ir pieņemti pirms Lisabonas stāšanās spēkā, komitoloģijas režīma ietvaros, kuras pieminēja, paliek spēkā tie piedar pie akī komunotēru, un mūsu rīcībā ir komitoloģija, kas ir stājusies pienācīgā veidā pirms Lisabonas spēkā un paliek spēkā. Komiteja, kas tika izveidota pirms stājās spēkā Lisabonas līgums 1. decembrī, turpina dzīvot savu dzīvi līdz brīdim, kad var pastāv pamatsakts, ja ir kāds grozījums eh, pamat eh, aktā, eh, pamatnoteikumos, tad ir jāveido vai jāpiemēro jauni noteikumi, tie, kas norādīti Lisbonas līgumā. Savukārt Lisbonas līgums jau sa, savā 291. pantā norada to, ka agrākie lēmumi, kurus mēs saucam par komitoloģiju, ir jānomaina regula, kura jāpieņem eh, kop lēmumu kārtībā vai, liko, eh, vai ierastajā likumdošanas procedūrā starp Eiropas parlamentu un padomi. Balstoties uz komisijas priekšlikumu, un komisijai jau ir informējusi par to, ka tā mēģinās e, e, piedāvāt e, jaunu regulu maksimāli drīzā laikā. Tas attiec uz vispārīgiem jautājumiem, ko es tagad saku. Un attiecas uz pašreizējo dzīvi agrākajiem komitoloģijas lēmumiem. Un šajā gadījumā mums ir mazliet jāpalasa dokumenti, jo šeit ir runa par to, ka jānoskaidro, vai šis pasākums ir tāds, kurš balstīts uz eh, bijušiem komitoloģijas lēmumiem, tātad šeit nav, eh, šeit ir runa tikai par šo lēmumu ieviešanu, vai šeit ir runa par kādām izmaiņām, grozījumiem ir jāmaina, eh, jāmaina Eh, sadaļas, nodaļas un jāatbalstās uz Lisbonu. Taču es gribētu izmantot tādu kā eh, žēlis, eh, žēlastības termiņu, žēlastības kavēju periodu, kura laikā es varētu sniegt atbildes. Paldies! Mēs, mēs ceram, ka Eh, vispirms mēs pateicamies juridiskiem dienestam par tās eh, atbildi un ceram, ka drīzumā mm, eh, būs saņemta rakstiska pilnīga atbildi un, manuprāt, arī tas viss būs ļoti, ļoti būtiski balsojumam, pie kura mēs tūlīt arī pāriesim. Astotais punkts Eiropas komisijas vispārējais budžets, ir eh, atzinums Lopes Sagilārs. Vai esam gatavi balsot? Vēl ir vajadzīgs kādas sekundes, sagatavojieties lūdzu balsojumam. Priekšsēdētājs aizmirsu savu karti, lai varētu balsot elektroniski, vai es varētu balsot um, ar roku, un jūs ieskaitīsiet, var? Quindi per chi non ha la tessera, il tesserino, la levata di mano dovrebbe essere sufficiente. Nu jā, tā kā jā, ja jums nav elektroniskās kartas, tad varēsiet balsot paceļot roku. Ieskaitīsim jūsu balsi. Ļoti labi. Astotais darba kārtības punkts. Būsutila kungs ir iesniedzis mums grozījumu, un par šo grozījumu ir jābalso ir arī mutisks grozījums, kas ir par, kas ir par, kontro, e pret, atturas, pieņemts. Un tagad kopīgais balsojums pār pret atturas pieņemts. Ļoti labi. 9. Ci sono Devītais punkts. Šeit ir divi grozījumi. Verjatkungs, kas ir par? Pret. Atturas. Pieņemts. Būs sutilakungs ar mutisko grozījumu. Tur arī jābalso par. Pret atturas pieņemts. Kopumā par pret atturas pieņemts. Desmitais punkts. Viens grozījums ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts kopumā par pret atturas pieņemts. Nākamais punkts, 11. punkts, divi grozījumi. Verjas kundze par pret atturas pieņemts. Otrais Busutila kungs ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. Balsosim par dokumentu kopumā par pret atturas pieņemts. Nākamais punkts. Par Eiropas pa policijas akadēmiju šeit ir trīs grozījumi, kas ir pār pirmo pret atturas pieņemts. Otrais pār pret pret, atturas, pieņemts. Trešais grozījums, mutiskais grozījums, arī būs sutila kungs pār, pret, atturas, pieņemts. Pār dokumentu kopumā, pār, pret, atturas, pieņemts. Tagad par Frontexu. Tas ir 13. punkts būs Sūtilkungs par pret apturs pieņemts. Otrā grozījuma viņš atsauca. Un tad līdz ar to trešais grozījums tiek uzskatīts par otro ar mutisko, kas ir par, kas ir pret, kas apturas. Pieņemts. Un kopumā par dokumentu par pret apturas. Pieņemts. Koelija kungs. Lūdzu. Viņš ir atnācis. Viņš gribēja izteikties par septīto darba kārtības punktu. Lūdzu. Eh, Paldies, eh, priekšsēdētāji. Runājot par eh, ilgtermiņu vīzām, mums ir divi. Mums ir divi šeit ziņojumi, jo stājoties spēkam Lisabonas līgumam, ir atsevišķi jautājumi, kas tiek uh, lemti, kas tiek skati, uh, kas tiek skatīti koplēmumā un citi ar ierasto procedūru. Lisabonas eh, līgumam spēkā stājoties mums ir kompetences eh, visos tematos. Un Spānijas prezidentūra piedāvāja skatīt vienotu, vienu dokumentu, nevis divus, kā tas bija līdz šim. Tāpēc es gribētu piedāvāt Spānijas prezidentūra, lai tā nāk klajā ar savu eh, pozīciju mums un arī komisijai. Eh, mēs gribētu zināt, ko domā komisija, un eh, es nāku klajā ar savu priekšlikumu pēc tam, kad ir uzklausīta komisija un, un padomu. Paldies. Vārds tagad Spānijas prezidentūrai. Burgos. Burgos kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, Koļģo kungs jau problēma pēc būtības ir izskaidrojusies, stājoties spēkā Lisabonas līgumam. Ir jāpārformulē tas veids, kā ir prezentēta šī iniciatīva. Un arī mums eh, vajadzētu rīkoties viņa piedāvātajā veidā. Tāpat arī mums, mēs paļaujamies uz to, ka e, mēs varam panākt e, vienošanos ar parlamentu relatīvi īsā laikā. Runājot par tematu pēc būtības, mēs, e, mēs paļaujamies lielā mērā uz koģu kungu viedokli. Paldies. Paldies, lūdzu, komisijas pārstāvs. Uh, thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir ļoti īsts komentārs. Komisija var apstiprināt to, ko teica Koelio kungs. Vienīgais iemesls, kāpēc pagājuši gadu komisija nāca klāja ar diviem priekšlikumiem, bija tādēļ, ka bija vairāki aspekti, kas ir iekļauti priekšlikumā daļēji. Tie bija saistīti ar koplēmumu procedūru un savukārt citās jomās Tur bija paredzēta konsultācija procedūra, un tagad, tagad Lisabonas līgums ir spēkā. Visi šie priekšlikumi jautājumi ir pakļaut kopājumam procedūrai. Līdz ar to jaunajā situācijā divi atsevišķi priekšlikumi nav vajadzīgi. Tieši tādēļ mēs varam pilnībā piekrist padomes un Spānijas prezidentūras priekšlikumam apvienot abus priekšlikumus. Paldies! Se il collega Koļo volesse intervenire. Paldies! Vai Koļo kungs gribētu izteikties? Paldies, eh, priekšsēdētāji. Eh, tas ir eh, tehnisks grozījums, kuru mēs īstenojam, un Eh, parlamenta loma šajā tematā ir daudz skaidrāka. Es piedāvāju pieņemt pielikumu apvienot abus eh, ziņojumus vienā. Es gribu pateikties eh, mūsu komitejas sekretariātam, jo ir paveikts viss apvienošanas darbs abos priekšlikumos. Tādējādi šis darbs jau ir pabeigts, un es gribētu lūgt nosūtīt darba rezultātu komitejas locekļiem. Uh, Neaizmirstiet, ka termiņš ir 18. janvārs, lai iesniegtu grozījumus nākamajā nedēļā. Tādējādi tie, kuri grib iesniegt grozījumus, es domāju, ka jūs labprātāk saņemtu jau apvienoto tekstu un nevis eh, divus ziņojumus, kādi mums bija līdz šim de apresentar. Tāpat arī, ja jūs ieskatīsieties eh, apvienotajā tekstā, jūs varēsiet lasīt, eh, izlasīt visus, eh, visus, visus jautājumus, iesniegt savus grozījumus, taču jau strādājot ar vienīgu savienu apvienotu tekstu, kā to piedāvā Spānijas prezidentūra. Tāpat arī es gribētu, protams, jūs to būsat redzējuši bet saskaņā ar mūsu, eh, mūsu reglamentu un 37. pantu mums ir jākonsultējas ar juridisko lietu komiteju vienmēr, ja tiek mainīta juridiskā bāze. Tā es domāju, ka to var izdarīt tajā pašā laikā, negrūzot paredzēto darba laika kalendāru. Paldies! Kaljo kungs, komisija! Jā, ja jums nav nekāda iebilduma pret to, ko teica Kolija kungs, tad mēs varam turpināt tieši tā, kā viņš teica. Sì, ma non c'è nessun intervento. Degli, degli emendamenti. La, il, la di delay negli emendamenti è il 18. Un līdz 18. janvārim par konsolidēto tekstu var iesniegt grozījumus. Un, ja nevienam nav iebildumu, tad tieši tā mēs arī darīsim. Paldies Kaļie kungam. Un nākamais, kurš da, darba kārtības punkts ir tiesības uz mutisku un rakstisko tūkošanu krimināla procesā. Latvērda kungs, lūdzu. Uh, thank you very much. Uh... Yes, paldies, priekšsēdētāja kungs. Kā jau jūs zināt, šis priekšlikums, kuram es biju referente, tāda, par kur es izstrādāju pagājušajā eh, rudenī ziņojumu, ir eh, tik, eh, tā tad tik atcelts, bet tagad saskaņā ar Lisabonas līgumu ir jābūt direktīvas priekšlikumam, jo par manu ziņojumu nebar, nebalsoja ne komite, komisijā, ne plenārsēdē, jo tā tad termiņš bija beidzies. Līdz ar to mēs, līdz ar padomi, esam koplāmumu procedūras ietvaros. Un uh, pirms, tātad 30. novembrī, pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā, pēdējā dienā padome pieņēma savu lēmumu, un tad tika izstrādāta uh, metoda soli pa solim par procedurālām tiesībām. Uh, Un tad tāda bija arī tā ceļa karta. Es ļoti, es esmu ļoti gandarīta par to, ka mēs turpinām uh, šī jautājuma izskatīšanu par mutiskās rakstiskās tulkošanas jautājumu. Es īpaši neesmu augstās domās par dalību valstu institīvu, taču šajā gadienā tās nodrošina procesu turpināšanos, ņemot vērā visas procedurālos šķēršļus, kas mums šeit var nākt priekšā. Un šie šķēršļi varētu paņemt veselu pusgadu laiku, un tāpēc es augstu vērtēju to, ka uh, pašreizējais uh, dalībvalstis, nepieciešamais daudzums no viņām septiņas ir piekritušas šim priekšlikumam, un arī pagājuši ir iesniegušas uh, ietekmes novērtējumu no pagājušās vasaras. Tāpēc um, es domāju, ka šī procedūra ir ļoti saprātīga konkrētajos apstākļos. Nu, tā tad nodrošina, ka mēs te neiestikstam savās administratīvās darīšanās. Un, un uh, mēs varam cerēt, ka pirmajā lasījumā tiks panākt vienošanās un es ceru, ka šis process beigsies Spānijas prezidentūras laikā. Es biju vienojusies ar ēnu referentiem no citām grupām par diviem jautājumiem. Es ceru, ka tie, tiks, tie paliks eh, darba kārtībā nākošajā plenāru sēdē. Bet pretēji baumām, ka šeit tika izplatīts, es neesmu paredzējusi svītrot šos mutiskos jautājumus. Bet uh, uh, tas teksts tiks sastādīts uz 1. decembru. Mēs nezinājām, kas īsti notiks, bet nav nekādas jēmas, jēgas uh, šo tekstu uh, mainīt. Debates vēl ar vien ir tā vērtas, un jo īpaši svarīgi šīs jaunās komisijas kontekstā, un jo īpaši Stokholmas programmas darbības plāna izveidas kontekstā. Un te mums ir, zināms, zinām, politiska atbildība. Mums ir eh, jāturpina ceļu kārtas īstenošana. Uh, Un e, šis pasākums uzskatās par pirmo soli, bet ir paredzēta arī daudz citi soļi. Un es stingri ticu tam, ka viss tas, kas ir ceļa kārtē, ir ne tikai nepieciešams, bet lielā mērā iekavēts. Parlaments Eh, to ir aizskavējis. Mēs gribējām tādas visaptverošas tiesības, un tad mēs, mums vajadzēja pakļauties politiskajai realitātei, un tad mēs e, nepanācām to, ko mēs gribējām. Nu, uzskatīsim, ka šī glāze ir līdz pusē pilna, nevis eh, līdz pusē, pa pusē tukša. Nu, un tad paraudzīsimies, kāda mēs esam spēr, panākuši progresu šajā jautājumā. Uh, Es pat labāk strādāju pie vairākiem jautājumiem, jo īpaši Eiropas eh, aresta ordera kontekstā mani, mana vēlēšana apgabala uh, pārstāvi augstu, uh, tiešām ierosina, lai es šai jautājumā strādātu, jo Viņi tika pārsūtīti uz citām valstīm un saskārušies ar beztiestisku situāciju. Un, var sakot, sabiedrības atbalsts tādiem pasākumiem kā Eiropas arestu orders ir liels. Un tādā veidā mēs arī eh, mēs arī varam, varētu īstenot, eh, varētu panākt apusēju uzticēšanos, kuras pat labā mums pietrūkst. Ir daži aspekti, uh, kurus var redzēt manā ziņojumā 23. oktobrī padomis uh, vienošanās bija diezgan problemātiska Bet viena lieta, ko es skaidri gribētu norādīt, tā ir mūsu apņemšanās ievērot Eiropas cilvēktiesību konvenciju, lai mums, tātad mēs būtu konsekventi savās Strasbūras un starptautisko tiesību īstenošanā. Katrā ziņā kopīgajām nostādēm vajadzētu būt vienādām, to interpretācijai jābūt ir vienādai. Un jāņem vērā eh, Eiropas padomis atbalsts šai jautājumā, un es to ļoti augstu vērtēju. Un pēdējais, ko es gribētu sacīt, ir tas, ka bija paredzēts eh, mūsu eh, pamatlēmumā izveidot rezolūciju. Eh, nejauciet to, te, te nav runa par rezolūciju par eh, ceļa karti, bet rezolūciju mutiskās rakstiskās tulkojuma, mutiskās rakstiskās tulkošanas jautājumā. Un tad būtu paredzēts to īstenot obligātojas noteikumos. Un es uzskatu, ka Eiropas parlamentam šeit būtu jābūt uh, jālem gan par rezolūciju, gan par direktīvu. Un es gribētu uzdot jautājumu juridiskajam dienestam, vai tā tas varētu būt. Padomis paskaidrojošajā memorandā bija minēts, ka mums nevarētu būt šāda joma. Taču man šķiet, ka šo jautājumu mēs varētu vismaz izskatīt. Jo kā jūs varat izlēmt par to, kāds, kāds būs likumdošanas eh, teksts, ja jūs varat lemt par eh, direktīvu, bet nevarat lemt par šo te rezolūciju, tad mēs īsti nevaram spriest par direktīvu, ja mēs nezinām, kāds būs rezolūcijas teksts. Tātad es gribētu lūgt juridiskā dienesta atzinumu šajā jautājumā. Paldies! Eh, Tagad es gribētu dot vārdu, saka priekšsēdētājs Spānijas prezidentūras pārstāvim, lūdzu. Muchas gracias, señor presidente. Un paldies priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribētu pateikties eh, jums par iespēju mm, uzstāties eh, Spānijas prezidentūras vārdā. Eiropas Savienības padomē un prezentēt šo iniciatīvu, ko piedāvā 13 dalībvalstis pār tiesībām uz mutisko un rakstisko tūkošanu krimināla procesa laikā. Šīs iniciatīvas saturs e, pēc būtības pārņem tekstu, kurš tika apspriests padomē iekšlietu ministru padome oktobrī un e, kas e, Eh, ir saistāms ar komisijas priekšlikumu piedāvātu 2009. gada jūlijā. 13 dalībvalstu iniciatīva ir veicināt šo procesu jau uzsāktu iepriekšējā pusgadā. Un uzskatu, ka padomē mēs esam krietni pavirzījušies uz priekšu. Šeit ir un par, no vienas puses par to, ka mēs eh, veidojam eh, labvēlīgu un pareizu konjunktūru un izvei, izvairāmies no jebkādas eh, sagrozīšanas eh, stājoties spēkā Lisabonas līgumam. Tomēr eh, apstākļi ir tādi, ka šis ir viens no pirmajiem priekšlikumiem, kas tiek pakļauts koplēmumam tieši iekšliet un tieslietu sadarbībā. Un es gribētu pabeigt, pa, panākt vienošanos un kompromisu Spānijas prezidentūras laikā, lai mēs varētu nonākt līdz apmierinošam nolīgumam. Lutfords kundze, ja būtu, ja būtu iespējams, tad pirmajā lasījumā tāpat arī jūs to norādījāt, šis priekšlikums eh, nebeidzas šeit, bet ir pirmais solis plašākā programmā, kas ir uh, E, kas ir paredzēta likumdošanu tuvināšanai krimināla procesa ietvaros. Un e, tā, ja pie, tas e, piedar pie 2009. gada note, oktobrī noteiktās ceļu kārtas. Un tāpat arī es gribētu atsautoties uz Lutfords kundzes komendētiem jautājumiem, norādīt, ka šeit mēs iekļaujam arī dalībvalstu un padomu lēmumu attiecībā uz līdzekļiem, lai varētu nodrošināt šo tiesību efektivitāti. Mēs pilnībā piekrītām, ka lēmuma saturs, kas ir ļoti cieši saistīts ar direktīvu, zaudētu savu jēgu, ja šie uh, šajos dokumentos būtu kādas atšķirības, un um, tāpēc šajā sakarā šīs kompromiss un, un, un prezidentūras iniciatīva ir saistāma šo priekšlikumu. Paldies! Grazie a lei. La parola adesso al uh, Lielas paldies, saka priekšstādātājs. Tagad vārds komisijai, lūdzu. Karlēna Mogana kundzei, lūdzu. Thank you very much. I would... Paldies. Man ir pieci komentāri. Vispirms komisija ir ļoti apmierināta ar to, ka ceļa karta ir pieņemta oktobrī 2009. gadā. Un līdzīgi parlamentam arī komisija uzskata, ka procedurālo tiesību uh, jomā ir nepieciešami normatīvie akti. Otrais, ko es gribu teikt, ka mēs darīsim visu, lai pēc iespējas ātrāk pasākumi, kas ir iekļauti ceļa kartē, tiktu pieņemti. Uh, Uh, te ir pieci pasākumi. Pirmais saistīts ar mutisko un rakstisko tūkošanu, un mēs ceram, ka komisija iekļaus pārējos pasākumus ceļa kartē, un mēs plānojam to darīt vienu gadā. Sāksim ar 10. gada jūliju, ar otro pasākumu, kas ir tiesības uz informāciju krimināla procesā. Un tad plānojam līdz 2013. gada jūlijam vienu gadā izstrādāt priekšlikumu par A priekšlikumu. Par pirmo priekšlikumu komisija ļoti gribēja to izstrādāt kā direktīvas projektu, taču institucionālo, institucionāla situācijas dēļ mēs nevarējām nonākt līdz dalību valstīm, un dalību valstis vienkārši 23. oktobra tekstu gribēja izmantot atkārtoti. Vēl viena lieta, ka teksts, ka, kas tika pieņems 23. oktobrī, uh, tikt pieņemts kā vismazākais skopsaucējs. Un komisija gribētu, protams, labāku, augstākas kvalitātes un standarta tekstu. Un mēs uzskatām, ka varbūt būtu labāk pārņemt komisijas sākotnējā tekstā, kas tika, tika piedāvāts jūlijā 2009. gadā. Šajā tekstā ir lielāka aizsardzība personam kas tika apsūdzētas vismaz vairākos aspektos, dažmaz dažos aspektos, un mēs ceram, ka sadarboties ar parlamentu mēs varēsim uzlabot aizsardzības standartu tā, lai galīgais teksts lielākā mērā līdzinātos komisijas sākotnējiem tekstam. Un piektais komentārs ir tas, ka teksts, lai arī kāds mēs to pieņemtu, lai šis teksts būtu saskaņā ar Eiropas cilvēku tiesību konvencijas standartiem. 2009. gada jūlija priekšlikums tika nosūtīts uz Strasbūru, lai Eiropas cilvēktiesību tiesas eksperti pārbaudītu šo tekstu un teiktu, atbilst vai neatbilst viņu pašu izstrādātiem standartiem. Un mēs ļoti gribētu, lai teksts, kas šobrīd tiek izskatīts, lai arī šo tekstu izskatītu Strasbūras cilvēktiesība eksperti. Mums šobrīd ir zināmas bažas, ka varbūt uh, ir vairāki aspekti, kas neatbilst Eiropas cilvēktiesību konvencijas standartiem. Paldies par šo komentāru komisijas Lopesa kungs. Paldies priekšsēdētāji pār to, ka pievēršat Eh, nozīmi šim eh, pirmajam priekšlikumam jaunajā situācijā, kurā parlamentam ir koplēmuma kapacitāte šajā jomā, un arī norādīt to, ka 13 valstis ir parakstījušas eh, šo dokumentu, šo tematu izcēlušas to, cik ir svarīgi atzīt spriedumu un nodrošināt ceļu līdz sprieduma atrisināšanai un veidot savstarpējo uh, uzticību Eiropas līmenī. Mēs eh, domājam, ka teksts visā procesa gaitā varētu tikt uzlabots. Tāpat ir eh, jāizceļ to, cik nozīmīgi ir mutiskās un rakstīskās tulkošanas kvalitāte, jo tikai uz to balstoties mēs varam, varam virzīties uz priekšu, taču mums vajadzētu arī izvērtēt nākotnes jautājums ja, termiņā, ko piedāvā komisija, kas ir iecerēti, ņemot vērā to, ka šis ir pirmais solis ceļu kartē un ka ir vesela rinda ar tiesībām, kas eh, nav, nav šeit klātesošas, lai komisija pavirzītu termiņu uz priekšu pārējām, pārējām tiesībām, un mums vajadzētu izvērtēt, vai tik tiešām šie termiņi ir eh, saistoši, vai mēs varētu virzīties šajā paketē ātrāk, ņemot vērā to, ka mēs runājam par uh, tiesību hartu uh, un tiesībām ne tikai uz, uz, uz tūkošanu mutisko rakstisko, bet uh, par uh, bet arī uz juridisko situāciju, un situācija dalībvalstīs ir ļoti atšķirīga. Ir atsevišķas valsts, kas ļoti aizdomīgi izturas tai pašā laikā pret pašu, eh, paš, pašas pret savu noklusēšanas likumu, un tāpēc ir ļoti nozīmīgi, lai šis pirmais solis nepaliktu tikai kā pirmais solis, bet lai tam sekotu pietiekam ātra virzību uz priekšu, lai varētu. Eh, vai mēs varētu izvērtēt tempu, kādā mēs varam virzīties uz priekštiesību ziņā? Paldies! Bene, prima di, di andare oltre poc'anzi. Ne... Labi. Saka priekšsēdētājs. Pirms mēs pārējām pie nākošā jautājuma. Tik pieminēts juridiskais dienas. Es nezinu, vai tā pārstāve tagad varētu izteikties, taču runājot par pēdējo tēmu, varbūt mēs varētu tagad uh, saņemt kādu informāciju un pēc tam vairāk raksveidā. raksveidā. Liels paldies! Mm, saka juridiskā dienas pārstāvis par, par man doto vārdu. Pārnes Latforde <laughs> šai gadījumā mani ir pārsteigusi nesagatavotu. Es gribētu vispirms labāk saprast, par kādu situāciju ir runa. Un es domāju, uh, atbildi rakstveidā šai gadījumā būtu vērtīgāka arī komisijai un padomēji, un es ceru, jūs varētu man piekrist. Jā, mēs jūs saprotam, saka priekšstādātājs, un ņemot varāt arī šīs procedurālās garantijas, šī teksta sarežģītība, sarežģītība arī paredz vairāk laiku. Varunas Lūtsford. Jā, Es atvainojos, protams, ka es sagādāju juridiskiem dienestam eh, tādu neomlīgu situāciju pat labam, bet, protams, ka mēs ceram, ka tas eh, varēs mums ātri sniegt rakstveidu atbildi. Un es augstu vērtēju Morgana kunga komentārs no komisijas, un es zinu, ka viņi ļoti sen ir strādājuši pie šiem jautājumiem. Un, eh, un šai ziņā viņi ir eh, vienkārši varoņi. Un, protams, mēs te varam runāt par eh, procedurālām tiesībām, bet neskatieties uz to, padome atbalsta programmu saistībā ar kriminālu vajāto personu tiesībām. Komisijai, komisijas uh, plāns, viens priekšlikums gadā, Briseles kontekstā uzskatāms par diezgan lielu sasniegumu, bet, protams, ka jo ātrāk mēs varētu izietam cauri, jo labāk. Mēs vēl ar viens te saskaramies, ka jau pār par eh, desmit gadiem ir spēkā tāda mazliet uh, neatbilstoši noteikumi par eh, kriminālu vajāto personu tiesībām. Katrā ziņā mēs varam mēģināt panākt pēc iespējas lielāku progresu šajā, šajos pasākumos. Un es gribu veiksmīgi strādāt ne tikai ar padomu, bet varbūt mēs varētu šatad arī uh, atsevišķi strādāt ar komisiju, jo mums ir vienī, vienādas ambīcijas. Paldies! Labi, saka priekšstādātājs. Mums tagad ir tātad jāstrādā ātri un pāriesim pie nākošā darba kārtības punkta par īpašiem ierobežojušiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistīts ar Osama bin Lādenu, Al-Qaida tīklu un Talibanu. Vārds Baskurtai referentei. Paldies, priekšsādātāja kungs. Uh, mēs uh, pievēršamies šai tēmai. Protams, ka tā nebūs pēdējā reize. Jūs laikam atceraties, dārgie kolēģi, ka mums jau bija vesela virkne diskusiju, un mēs parlamentā pieņemam rezolūciju par šiem ierobežojošiem pasākumiem. Un te nav runa ne tikai par saturu, bet arī par juridisko pamatu, iespējamo juridisko pamatu šim priekšlikumam. Mūsu komisiju, komiteju uzskatīja, ka runājot par 75. pantu, konkrēti par koplēmumu procedūru, diemžēl eh, šajā gadījumā, diemžēl komisija un padomu nepiekrita, un eh, viņi uzskatīja, ka te ir piemērojams 215. pāns, tātad ne koplēmumu procedūra, un juridisko komisijas, juridis, komisijas, eh, juridiskās komitejas, juridiskā dienesta uh, eh, atzinumums bija tāds, ka tad, kad ir runa par Bin Laden, tad te ir piemērojams 215. pants. Un vairums uh, <clears throat> politisko grupu 16. decembrī atbalstīja šo priekšlikumu par spīti parlamenta rezolūcijai saistībā ar juridisko bāzi. Un mēs neatbalstījām komisijas un padomis priekšlikumu, komisijas un padomis viedokli. Mēs uh, atbalstījām uh, uh, regulu 1296 2009, un te nav runa tikai par 2015. pantu, tas ir pilnīgi pretēji tam, ko mēs uh, uzsveram savā rezolūcijā. Tā kā šis priekšlikums tika, atbilst, uh, tika atbalstīts, mēs varam lūgt tiesas spriedumu saistībā ar 2000, 215. pantu un tad pieprasīt pārskatīšanu. Tātad juridiskajai komitejai ir jāuzsāk šis process, un tāpēc es jūs kā komiteju aicinu atbalstīt šo juridisko lietu komitejas priekšlikumu. Tātad šī ir tā komiteja, juridiskā lieta komiteja, kas var runāt par šo, kas var lemt par šo rezolūciju. Vai ir kādi priekšlikumi saistībā ar Boskūras ierosinājumu? Labi, tad mēs varam doties tālāk, pāriet pie nākošā jautājuma. Un tad mēs varam juridiskajai komitejai ierosināt šo priekšlikumu. Referents nākošajam jautājumam nav klāt, bet mūsu draugs Bustatilkungs, kā vienmēr, ir šeit. Subject. Uh, Diemžēl neesmu gatavs runāt par šo jautājumu, lai gan es palasīju, protams, dokumentus. Un Matie kundze man nesniedz informāciju par to, ka viņa nebūtu. Bet, ja es pareizi zinu, no Mēs vienkārši sūtīsim lūgumu padomēji, lai tā mums nosūtītu informāciju par to, cik tālu šobrīd ir pavirzījis, pavirzījusies šī priekšlikuma izskatīšana, un tāpēc varu teikt, ka mēs vēlamies no padomas saņemt informāciju. Paldies! Quindi, vediamo il consiglio, grazie, quindi la parola al consiglio. Nu labi, tad padomu varat izteikties. Muchas gracias, eh, señor. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu jūs ļoti īsi informēt par situāciju ir ar šo jautājumu, ņemot vērā to, ka parlaments e, jau norādīja to, cik tas ir svarīgs, un tas varētu būt stūrakmenis, eh, veidojot imig imigrantu strādājošo tiesības Eiropas Savienībā. Eh, lai izdarītu kopsavilkumu, situācija ir eh, sekojoša. Komisija 2007. gadā nāca klajā ar sākotnēju tekstu. Teksts eh, ir apspriests padome, tika apspriests Slovenijas, Francijas, Čehijas prezidentūras laikā, un padome neno, nevarēja nonākt pie vienošanās. Lai gan mūsu priekšā bija jau iepriekš vienbalsīgi pieņems teksts, un tāpēc ir neiespējami nonākt pie nolīguma, kas varētu dot iespēju samierināt visas pozīcijas. Mēs varam sacīt, ka bija divi jūtīgi punkti izcelti valstu grupa, kas uzskata, ka direktīva par vienotu atļauju uh, E, ka tai ir jābūt e, kā stūrakmenim ikvienam ārvalstu strādājošam Eiropas Savienības teritorijā, it īpaši pēc tam, kad ir pieņemtas un apstiprinātas citas direktīvas, kas skata imigrācijas e, tēmatu. Un tā kā ir tika saņemts mandāts šai direktīvai, šī direktīva pienāca brīdī, kad vajadzēja nonākt līdz eh, nolīgumam ka visi, par to, ka visi ārvalstu strādājoši eh, Eiropas Savienībā bija ar vienlīdzīgām tiesībām visās dalībvalstīs. No otras puses, otrs valstu vairākums, kurš, kuras uzskatīja, ka teksts attiecīgajā izskatā Čeh, uz galda Čehijas prezidentūras laikā aprobežojas tikai ar procesuāliem jautājumiem, kuri attiecas uz vienotas darba atļaujas un uzturēšanās atļaujas izsniegšanu, bet nekādā veidā neskar tās tiesības, kas ir saistāmas ar. Uh, e, šo atļauju. Stājotos, stājoties spēkā Lisabonas līgumam, situācija radikāli mainās. Eiropas eh, parlaments eh, var piedalīties un lemt daudz aktīvākā veidā, koplēmuma procedūrā, un tādējādi eh, arī jānorāda, kā lēmumu padomē tiek pieņemta ar kvalificētu vairākumu. Mēs zinām, ka komisija savā ziņojumā parlamentam ir iesniegusi sākotnējo tekstu 2007. gadā piedāvāto un balstoties uz to, es domāju, ka darbam būtu jātiek atsāktam. Spānijas prezidentūras eh, vārdā es gribētu norādīt, ka šis temats ir ļoti nozīmīgs mums. Un mēs uzskatām, ka tas ir teksts, kas iezīm būs kā e, e, nozīmīgs posms Stokholmas programmā, un mūsuprāt arī šai direktīva, šī direktīva varētu tikt pieņemta, pirms mēs turpinām apspriest citas direktīvas, kas pilnīgi droši ieraudzīs dienas gaismu tuvāko mēnešu e, gaitā, kā piemēram ITC, E, pārobežu strādājošie un citas, kuras, es ceru, ieraudzīs dienas gaismu ļoti drīzā laikā. E, tāpat arī mēs strādāsim e, pie, vis, pie tā, lai varētu veiksmīgi un auglīgi sadarboties ar parlamentu un šo komiteju. Paldies, dod vārdu komisijai, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji Kulmūnus. Es domāju, ka man šeit nav daudz piebilstams tam, ko sacīja padomas pārstāvis. 2007. gadā mēs ierosinājām, iesniedzām diezgan ambiciozu priekšlikumu, kuru daži no jums eh, diezgan labi pazīsti, un tur bija pirmais atzinums, kā jau tika minēts padome, nevarēja panākt eh, vienošanos vienbalsīgi, un tad arī tika. Uh, uzdots jautājums juridiskam dienestam, un te man ir. Um, Te es gribētu piebilst, ka 113. pāntā ir pavisam skaidri norādīts trešo valsts pilsoņu tiesības. Līdz ar to padomes ierobežojošiem pasākiem, pasākumiem nav īsti vairs pamata būt, un šis pāns tad varētu arī uh, sekmēt um, vienošanos par trešo valstu valsts piedarīgo tiesībām. Un uh, runājot par trešo valstu valsts piedarīgo uzņemšanu darbā, šim jautājumam nav ar to sakars, bet te ir runa par ļoti svarīgajiem, ļoti svarīgām tiesībām mēs ierosinājām noteikumus par eh, veselības eh, apdrošināšanu, par augu, par darba stundām, lai gadījumā, kad eh, trešo valstu pilsoņi strādā mūsu dalību valstīs, viņi justos pietiekuši labai sargāti. Un šajā programmā ir arī paredzēts, ka ir līdztiesīgi, jānodrošina līdztiesīga attieksme trešo valstu valsts piedarīgiem. Un tātad eh, līdz ar Stokholmu mm, jaunais eh, politiskais plāns un juridiskais plāns tad varētu sniegt papildu stimulu šī jautājuma risināšanā. Un eh, bija daži priekšlikumi, kas bija mazāk ambiciozi, salīdzinām ar eh, komisijas priekšlikumu. Komisija vienmēr uzskatīja, ka tā nevarēja pieņemt kaut kādus ierobežojumus. Mēs vēl arvien uzskatām, lai mūsu direktīva, ka mūsu direktīvai jābūt ir ambiciozai jautājumā par uh, Eh, trešo valsts pilsoņu tiesībām. Un runājot eh, par šo jautājumu saskaņā ar eh, Lisabonas līguma stāšanos spēkā, mums, protams, ir jauna juridiskā bāze, un mēs esam gatavi strādāt ar jūsu komiteju, ar parlamentu un komisiju, lai, eh, parlamentu, lai, prezidentūru, lai panāktu vienošanos. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs, par jūsu ierosinājumiem saistībā ar šiem ļoti sarežģītiem tekstiem, jo īpaši ņemot vērā mūsu jauno situāciju. Neskatoties to, mums jārīkojas ļoti ātri. Ja tālāk komentāru nav, tad mēs um, informēsim referenti Matjo kundzi par uh, par šo sanāksmi. Un tad mēs uh, apspriedīsim to vēlāk. Liels paldies! Sanāksme tiek pārtraukta.